Right, um, good afternoon. Jā, saka priekšādātā labu pēcpusdienu visiem. Gribētu lūgt visus deputātus ieņemt savas vietas, tā lai mēs varētu sākt darbu. Pirmais darba kārtī, kārtības jautājums ir darba kārtības pieņemšana, kā jau daždien. Uzskatīsim, ka tā ir apstiprināta iebilduma. Nav paldies jums par to, ka nav iebildumu. Otrs darba kārtības jautājums ir priekšsādātājs paziņojumi. Jāsaka, man tādu nav, tāpēc mēs uzreiz pārējiem pie trešā jautājuma. Un tas ir Arlēns Makārtīns ziņojums kapitāla prasības, kas piemērojams tirniecības portfelam un atkārtotai pārvēršanai vērts papīros un atlīdzības politikas uzraudzības pārbauda. Tātad izskatīsim grozījumus un tāpēc uzreiz tūlīt pat došu vārdu mūsu referentai Arlīnai Makārtijai. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, turpina Makārtīs kundze. Pirmām kārtām gribēju pateikties kolēģiem, kas veltījuši laiku grozījumu iesniegšanai. Ļoti daudz no šiem grozījumiem patiešām tekstu uzlabo. Un es pilnīgi noteikti tikšos gan individuāli ar grozījumu iesniedzējiem, gan ar ēnu referentiem. Vai ir pieejams tulkojums, karas kungs šķiet nesaprot? Ir pieejams vācu valodā tulkojums, tulki konstatē problem with translation into German? Has anybody else got? Vai vēl kādam ir problēmas zālē ar tulkojumu saklausīšanu vācu valodā? Nē, viss ir kārtībā. Kanāli cerams ir atrasti. Makārtīs kundze turpina. Ko tad vēlējos šodienas viedokļu apmaiņā īsumā teikt? Nu, nāca tāds priekšlāk, priekšlikums viedokļu apmaiņu atcelt uz vēlāku laiku, bet es gribēju tomēr runāt jau šodien, lai varam jau iet uz priekšu, gūt panākums darbā ar šiem grozījumiem, darbā pie kompromisa grozījumiem, un ceru, ka mums izdosies tādus panākums cerības daudzās jomās, uz to pastāv. Tāpēc gribēju izteikt komplimentus daudziem grozījumiem, kas iesniegt. Gribēju turklāt kolēģiem pastāstīt arī svaigāko informāciju par diskusijām, kas notika bāzās komitejā Japānā jo tas, zināmā mērā, var iedot pavisam citu kontekstu mūsu darbam. Tāpēc es pirmām kārtām gribu teikt kolēģiem par Eh, tie grozījumi, ko apskatīju, manuprāt, lielākoties visi var tikt sadalīti tādās zināmās kategorijās. Un pirmā no tām lielā mērā atspoguļo lobēšanu no banku nozars puses tiek prasīts novēlot kapitāla prasību noteikumu uh, ieviešanu un nodrošināt zināms izņēmums šiem noteikumiem. Pie tā atgriezīšos. Otra kategorija saistīta ar atlīdzībām, ar šo elementu ziņojumā. Un tas, kas man šķiet ļoti Pozitīvi ir tas, ka visur ir teikts, ka patiešām ir tie riski jārisina, tie riski, kas šobrīd pastāv esošajā praksē, gan Eiropā, gan globāli. Atzinīgi var teikt pra, to, ka gandrīz visi deputāti par to tiešām ir arī nobežījušies, un eh, savos grozīmos viņu bažas arī atspoguļo. Uh, Tātad viņu grozījumi papildina manu pieeju, tas ir vēl papildus šiem G20 Pitsburgā izveidotajai finanšu stabilitātes padomas nepieciešamībai, un tiek veidot šī saikne starp pārliecīgiem riska elementiem un e, kopējo banku darbības kultūru. Es arī esmu iesniegus pāris papildus grozījumus, sazinoties ar interesētajām pusēm un investoriem. Un viens no šiem grozījumiem mērķēts uz to, lai pārliecinātos, ka riska pārvaldītāji tiek iekļauti valdes sastāvā un lai, tiek, un lai mēs varētu izvarīties no kāda veida konfliktu, konfliktu starp interesēm. Un lai atlīdzība un šīs e, tiek atbilstīgi uzraudzīta un ir atbilstīgs, atbilstīgs līdzsvars starp saglabāto tālāk ieguldīto peļņu un to atlīdzību, kas tiek izmaksāta pārvaldītājiem un bankas vadībai. Bet arī šeit esmu gatava tātad vienoties par kompromisu grozījumiem. Ļoti daudz deputāti ir iesnieguši par to grozījumus, un manuprāt, tie ir ļoti labi grozījumi, un tiešām tekstu pat arī uzlabo. Trešā kategorija, par kur iesniegt grozījumi, ir saistīta ar uzraudzības un pāraudzības pasākumiem atkārtotai vērtspapīra nodošanai tirgu. Un domāju, ka arī šeit ir iespējams rast kompromisu, pamatojoties uz tiem grozījumiem, kas tika iesniegt. It īpaši šajos grozījumos pieprasīts eh, pieprasīts novērtējums no komisijas puses, vērtspapīru pār, pārvēršanas vērtspapīros tirgus izvērtēšana, tātad jāveic iespējamības uh, izvērtējums, jo daudz dalību valsts atsevišķi to nav spējīgs izdarīt. Un tas, es domāju, ir svarīgi, ka šāda veida pārskatīšana norisinās un tiek konstatēts, kas tad īsti tiek prasīts, lai nodrošinātu atbilstīgu pāraudzību, kontrolējušu pāraudzību. Uh, Tālāk nākamā jautājuma daļa ir saistīta tieši ar šo kontrolējošo pāraudzību. Ir arī virkni tehniski grozījumi, kurus apspriedīšu kon konkrētajiem deputātiem. Domāju, ka tos arī ļoti viegli iestrādāt pārējā tekstā, bet ļaujiet man tagad pievērties tam, kas, manuprāt, šajā ziņojumā ir pats galvenais, un tas ir laika grafiks. Deputāti, jūs droši vien zināsiet, ka bija tikšanās ar Bāzēlas komiteju 9. aprīlī Japānā, un šajā sanāksmē atsevišķas eh, valstu pārstāvju jurisdikcija teica, ka viņiem ir problēmas problēmas ar šo mm, tiesības aktu ieviešanas likumu, jo viņiem vajadzētu pakāpenisku noteikumu ieviešanu. Es saviem kolēģiem uzreiz pastāstīšu, ka sākotnējā viedokļu apmaiņā es uzskatīju par iespēju mainīt ieviešanas datumu tikai tad, ja pastāvēs neatkarīgi pierādījumi, pierādāmi, pierakdāms objektīvas lietas, kas liek eh, novēlot šo noteikumu ieviešanu. Nevar tā būt, ka tikai kāda valsts nāk un pasaka, lūk, mēs vēlamies ieviest šos noteikumus vēlāk un tam līdzi. Un būtu ļoti ļoti savādi arī, ja Bāzela pati novērstos no Bāzeles noteikumiem, respektīvi viņi saka, jā, ir vajadzīgs šos pasākums pārsak, pārskatīt, bet tāpat laikā vajadzētu to nodrošināt nevis tādu kā kavēšanos ar tiesību aktu iznāšu, bet varbūt drīzāk piešķirt atsevišķos gadījumos pakāpeniskas ieviešanas uh, tiesības. Nu, to mēs varētu ie, iestrādāt arī savos laika grafikos, un, protams, ka tiks veikt arī kvantitatīva e, pārbauda līdz laika maija vidum, jūnija vidum, mēs to arī apspriedīsim, mēs varam turpināt strādāt darbu pie šī ziņojuma pa to laiku. Uh, Bet varbūt tiešām strādājot pie kompromisa grozījumiem, varam ņemt vērā vēl visas šīs nianses un to apspriedīšu gan ar ānu referentiem, gan ar priekšstādātājiem tā tālāk. Tad skatīties, kā šo laika grafiku izkārtot, izveidot bet gribu uztvērt deputātiem, ka mums ir jāturpina virzīties uz priekšu tā, lai šis ziņojums šie noteikumi tiek publicēti līdz gada laikam. Ir vajadzīgi jauni priekšlikumi jau nākamā gada 1. janvārī par atlīdzības izmaksāšanu un ceru, ka gan ēnu referenti, gan visi citi atbalstīs mani šai ziņā un no to darīs pēc iespējas ātrāk. Vēl gribēju izteikt arī pāris eh, komentārus par šo, par šo iepriekšējo tiesību aktu spēkā saglabāšanos. Nu, es nezinu, ka mums, vaj... nedomāju, ka mums vajadzētu ļoti plašā mērā atbalstīt iepriekšējo aktu spēkā palikšanu joprojām, jo domāju, ka zināmā mērā tā mēs varētu nonākt pie problēmām ar zināmiem toksiskiem aktīviem, un eh, bankas varētu censties mēģināt sekt kaut kādus zaudējumus ne tādā veidā, kā mēs to vēlētos. Un mums, kā tie likumdevējiem, ir jāraugās uz to, lai naud, nodokļu maksātāji nebūtu pārlieku pārslogoti, ja mēs ņemam vērā visu šīs pēkšņās glābšanas situācijas. Atti attiecībā uz bankām, un mums ir jāpārliecinās, ka šāda veida finanšu krīze tādā formā, kā tā ir, nekādā gadījumā neatkārtotos. Mums ir jāpārliecinās, ka ir pieejams visāda veida kapitāla bankām, kas nosaktu viņu aktīvus, tos, kas atspoguļot bilancē. Un bankām, protams, būs grūtības izpildīt šīs kapitāla prasības un kapitāla pietiekamības prasības, un tāpēc noteikti lems par to, ka kaut kādas daļas no viņa aktīviem tiks kapitalizētas. Bet mums jāpanāk, ka šie noteikumi tiek ievēr, ievēroti. Gribu atgādināt arī deputātu datiem, ka dažas no bankām, kas visaktīvāk lobē aiz no šo noteikumu vēlāk spēkā stāšanos, ir tās, kurām ir īpaši liela zaudējuma. Un tāpēc mums jāvaicā, vai tas gadījumā nav vienkārši vēlēšanās izvairīties no atbildības. Un e, jūs jau zinat, ka 2009. gadā, 2009. 10. gada sākumā jau sāka izmaksāt kaut kādu veidu atkal atlīdzības. Tāpat laikā nenonākot vēl pie pilnīga risinājuma. Tātad par bāzels diskusijām runājot, es domāju, ka šeit jānodriešina konstruktīvs ceļš uz priekšu. Mums ir jāpārliecinās, ka CDR3 noteikumi tiek izpildīti, bet tāpat laikā mēs, protams, nevēlamies, lai šī komiteja ir, rada papildus riskus nodokļu maksātājiem. Tas, ko vēl šobrīd grasos darīt, gribu noteikt datumu, kad mēs tiksimies ar ēnu referentiem, jo Strasbūrā tas nebija iespējams. Es pati netiku, diemžēl nevarēju ierasties Strasbūras plenā plenārā sesijā. Un tad kopā ar šiem cilvēkiem mēs varēsim eh, arī ņemt vērā bāzās komitejas Japānā pieņemtos lēmumus un attiecīgi arī rīkoties. Bet, kā jau teicu, kolēģis negrib, lai mēs nekādā gadījumā pieļautu kaut kādu veidu aizkavēšanos ar manu lēmumu tālāku izskatīšanu. Mums ir jāsaglabā šis mirklis, kad ir iespējams dot stimulu tālākai darbībai, un tas jāizdara līdz nākamā gada 1. janvārim. Un tāpēc gribu lūgt tagad kolēģis izklāstīt, kāds ir jūsu viedoklis šai saistībā. Nu, tādā plaši runājot ar apmēram 27 grozīm, tie visi ir ļoti liederīgi un, un tiešām, kā jau teicu, palīdz uzlabot tekstu. Tātad liels paldies. Paldies, saka priekšsēdētāja. Karaskungs, jūs vēlējāties izteikties, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze. Sagen, dass wir einen sehr guten pirmām kārtām vēlējos pateikt, ka mums bija ļoti laba sadarbība starp referentu un ēnu referentiem runājot par grozījumu izstrādi. Mēs vēl neesam uh, izkaldinājuši iespējamos kompromisu grozījumus, vēl ir daudz veicamā. Otrām kārtām. Varu piekrist referentei, ka no vienas puses mums nevajadzētu pārāk vilcināties, un no otras puses mums nevajadzētu. Uh, um, pieļaut to, ka Eiropa būtu it kā vientuļa savā darbībā. Protams, ir jāizstrādā pareizais laika grafiks. Un e, domāju, ka nākam nedēļ balsot būtu pārāk ātri, bet e, mums noteikti vajadzētu padomāt, kā šo ziņojumu pieņemt līdz vasaras brīvlaikam. Mēs saprotam, ka e, ir e, jārunā par bāzels īstenošanu un jāpadomā, kas notiek ASV. ASV teica, ka pirms 2011. gada vidus e, notiks šo prasību īstenošana. Tādēļ mums vajadzētu parūpēties par to, kā mēs kopīgi ar ASV varētu apspriesties par um, grafiku un īstenošanu. Kam vēl es varu piekrist? Protams, mums ir jāraida pareizais eiropeiskais signāls, politiskais signāls, kas būtu nepārprotams, proti, ka Eiropas Savienība īsteno G20 secinājumus un mēs nedrīkstam ļaut apšaubīt to, ka vēlamies šīs prasības eh, īstenot pēc iespējas ātrāk. Protams, saturiskas detaļas ir jāapspriež atsevišķi. Uh, referents kundze jau uz to norādīja. Es domāju, ka balsojums jūnija ekon, ka balsojums jūnijā mūsu komitejā uh, varētu būt tāds realistisks laika termiņš. Protams, mums ir jāuzdod arī jautājumi par KPD 2 tie ir jautājumi, kas ir jāuzdod komisijai un it sevišķi, kas attiecas uz starptautiskā līdzsvaru pārbaudīšanu. Un līdz pat šim brīdim mēs neesam saņēmuši nekādu reakciju no komisijas puses. Tas, protams, attiecas arī uz uh, pārvēršanu vērtspapīros un attiecībā uz kapitāla prasību direktīvu 2 mēs norādījām, ka komisijai ir jāpārbauda procentu likmes paaugstināšana un ir e, jāņem vērā, kā tas ietekmē vērtspapīru tirgu. Līdz šim e, šāds rezultāts joprojām nesam saņēmuši, nesam ar tiem iepazinušies. Ir jāpagarina bāzēlēs e, divi darbības laiks un, protams, ir jāpārskata, kāda ir šī atlīdzības politika. Mēs nevēlamies, lai Eiropas Savienībā rastos kaut kāda konkurētspējas kropļojumi. Protams, eh, Eiropas banku uzraudzības iestādes un vērtspapīra uzraudzības iestādes darbojas labi. Un eh, ļoti sarežģītā atkārtotā pārvēršana vērtspapīros joprojām paliek aktuāls jautājums. Tātad eh, mēs varam uh, nobalsošanu uh, atcelt uz vēlāku laiku. Un ir jābūt arī ļoti skaidriem formulējumiem attiecībā uz atlīdzību. Un uh, ir. Uh, jāizstrādā dažādi kompromisi. Protams, eh, komisijai joprojām ir jāatbild uz neatbildētiem jautājumiem saistībā ar kapitāla prasību direktīvu numur 2. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Vēlējos pajautāt, vai ēnu referenti nevēlas izteikties. Viki, lūdzu. Paldies, un paldies, Arlīna, par to lielo darbu, ko tu joprojām turpini ieguldīt šajā dokumentā. Mums ir tiešām bijuši ļoti liederīgs ēna referents sanāksmes, un es jau teicu, ka šīs likumdošanas akts ir ārkārtīgi svarīgs, jo tā ir konkrēta rīcība, ko mēs sagaidām no bankām, lai tās varētu uh, izlabot varbūt tās eh, kļūdas, ko tās pielaidušas saistībā ar pārvēršanu vērtspapīros un lai grozītu savu atlīdzības politiku. Iepriekšējās uzklausīšanās es sacīju, ka ir svarīgi, lai šie pasākumi patiešām tiktu realizēti. Un uh, Es gribēju teikt, ka kapitāla prasību izpilde saskaņā un kapitāla pieejamība reālajā ekonomikā tās nodrošināšana joprojām paliek ļoti svarīgs jautājums, kas ir jārealizē KPD. Mēs sākām to realizēt KPD 3 un turpinājām realizēt KPD 4 ietvaros. Es no vienas puses ar lielu prieku uzklausīju faktu, ka referente aicināja atskatīties to, kas notika iepriekšējā bāzele divu sanāksmē, un man liekas, tas ir ļoti pozitīvi, ka ASV jau no nākamā gada vidus varētu sākt ieviešanu, apvienotās karalists uzraudzības institūcijas joprojām pastāv uz to, ka vēlas, lai ieviešana notiktu 2011. gada 1. janvārī, tātad iepriekš noteiktais termiņš, taču bankas vēlas eh, attālināt šo ieviešanas datumu līdz pat 2014. gadam. Uh, un daži komitejas locekļi arī to pašu ir ieteikuši, bet man liekas, tas ir pilnīgi nepieļaujami, ka piecus gadus eh, pēc eh, kredīt krīzes, eh, principā mēs tikai sāksim nodrošināt kapitālu pret atkārtot pārvēršanu vērtspapīros. Un jāsaka, ka es īsti nesaprotu, kāpēc mums jāgaida līdz maijam, kamēr mēs redzēsim Bāzel 2 diskusiju rezultātus. Uh, Es domāju, ka dati ir jāpadara publiski pieejami, šeit ir jābūt lielākai caurskatāmībai un atklātībai, lai mēs tiešām redzētu, par kādiem skaitļiem, par kādiem cipariem ir runa. Mums nepietiek tikai to, ka bankas pasaka, ka, lūk, tas tam būs liela ietekme, tam ne, un tā tā, nedodot konkrētus skaitļus. Runājot par aktīviem Nezinu, manuprāt, ir jāapskata formulējumu, varbūt tam ir vajadzīgs nedaudz ilgāks laiks, jo ir divi tādi konkrēti grozījumi. Vienu no tiem iesniedz es pati, tas ir visai tehniskas dabas par sintētiski strukturētu pārvēr, atkārtot pārviešanu vērtspapīros. Te ir runa par pirms krīzes aktīviem. Uh, bet tam ir sakars arī ar noteiktu uh, atvasināto kredītu vērtspapīru. Kapitalizāciju un note zaudējumu maksimālo vai zaudējumu griestu, teiksim, noteikšanu. Bet es nedomāju, ka šīm, šīm tehniskajām lietām vajadzētu kavēt eh, ieviešanu. Es domāju, tas, kas attiec uz vēsturiskiem aktīviem, uh, un nevajag dot uh, institūcijām pārāk daudz laika. 2014. gads ir pilnīgi nepieļaujams. Un ja mēs varam panākt kādu kompromisu par redakciju līdz kādu beigām, es domāju, ka tas varētu būt ļoti liederīgi. Uh, ASV bankas gatavojas izmaksāt savus bonusus jau pirms Ziemassvētkiem, Eiropas bankas pēc Ziemassvētkiem, un Un ja mēs likumdošanu pieņemsim kaut kur pa vidu tam visam, tad es nezinu, kas ar to visu notiks, un mēs zaudēsim par to kontroli, bet es domāju, ka mums vajadzētu šo kontroli saglabāt. Un visbeidzot, bankām ir nepieciešams sākt rīkoties, nekadējoties. Šeit ir jābūt noteiktai atklātībai, runājot par konkrētiem skaitļiem, un ir pilnīgi nepieļaujams, ja konkrētas uh, jurisdikcijas un bankas vēlas atlikt tās vai citas lietas. Mr. Kemper. Oui, je, je ne vais pas euh, présenter les, les amendements. Euh... Deka Fēnkungs Jā, es ar interesi noklausījos šos grozījumus, un e, mums varbūt nebija tik daudz laika, lai izskatītu detaļās visus grozījumus. Starptautiskā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, piemēram, ar ASV no vienas puses. Que on recule, qu'on attend, alors que la presse est remplie euh, de titres qui montrent que les pratiques. Es atvainojos, ir tehniskas problēmas ar tulkošanu, diemžēl. In, in, interpreters, we've got a slight problem in that we're getting German on the English channel. I'm not quite sure. Pārtulkojums skan Angļu kanālā. Priekšsēdētāji īsti nezinu, kas ir noticis.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 Mums ir jānodrošina šis starptautiskā sadarbība ar ASV, taču e, šim jautājumam ir arī otra puse. Mēs nevaram cilvēkiem darīt zināmu, ka mēs e, šeit e, mīcamies uz vietas vai pat sākam atkāpties no jauno noteikumu ieviešanas īpaši attiecībā uz atlīdzības politiku. Īpaši ņemot vērot laiku, kad presē parādās ar vien vairāk brīdinājumu par to, ka uh, notiek atgriešanās pie vecās prakses, un mums ir jānodemonstrē, ka mēs kā likumdevējs esam aktīvi, ka mēs neizvairamies no šī izaicinājuma, ja mēs uh, mm, ar noteiktu mērķi noteiksim šos nosacījumus, tad tās nav tikai morāls vai politikas jautājums. Bet vienkārši mēs cenšamies izvairīties no tā, lai finanšu uh, sistēmai atkal nedraudētu sabrukums. Uh, Var jau būt, ka tehniski tiešām ir vajadzīgs laiks, lai varētu pielāgoties jauniem noteikumiem, taču jo ilgāk mēs kavēsimies, pirms mēs eh, šos te noteikumus ieviesīsim, Nu, es, protams, saprotu, ka ir vajadzīgs pārējais eh, periods, taču beigu beigās mēs tiešām, tas viss var tiešām ievilkties līdz 2014-15 gadam, un politiski tas ir pilnīgi nepieņemami, jo cilvēki vienkārši nesapratīs, kāpēc jaunie noteikumi kavējas un tiek ieviesti gadiem pēc krīzes es domāju, ka tādā veidā mēs tikai atveram durvis jaunai krīzē. Tā kā faktiski šeit ir ne tikai politiskas jautājums, bet arī jautājums par finanšu sistēmas un finanšu tirgus drošību. Jā, un, protams, ka e, bankas visu laiku, teiksim, runā par kredītreitingiem un par, par, par nodokļiem un tā tālāk, un, un, un katra reize, kad mēs sākam runāt par šīm lietām, viņi sāk, teiksim, kaut kādas vienas jautājumas izspēlēt pret citiem. Un galu galā šī situācija mēs nedrīkstam aizmirst, ka tomēr mūsu pienākums ir noteikti spēles noteikums. Un faktiski nav jau svarīgi, tas notiks mēnesi vai divus ātrāk vai vēlāk, taču mums ir ļoti stingri jānostājas un jāievieš noteikumi jaunajai atlīdzības politikai. Uh, Jā, paldies. Ole Šmits nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau iespējams pateikšu kaut ko, kas netiek īpaši augstu vērtēts, bet bankas ir ļoti nozīmīgs spēlētājs tirgus ekonomikā, pat tad, ja tā ir sociāla tirgus ekonomika. Un lai arī cik savādi, man liekas, ka savādi ir, ka mēs šādu veidu retoriku lietojam, un mani grozījumi un daudzi citi grozījumi ir vērsti uz to, lai mēs atjaunotu tautsēmniecību Eiropā, kas lielā mērā ir izpostīta. Un, ja mēs esam, būsim gana gudri, nu es nezinu, kā, kā tad pareizāk izteikties, kā angļu valodā saka, pūtīsim svilpi vai vēl, eh, svilpsim vai vēl kaut ko citu darīsim, bet mums ir jāizlabo tas, eh, kas ir sabojāts un jārīkojas ļoti līdzsvaroti. Mm, jāsaka, es nebūtu te nesmu samulsis par to, uh, vai nejūtos neveikli par to, ka bankas, teiksim, caur mani izvērš savu lobiju. Eh, Daži uzskata, ka bankām trūks, eh, ka tām ir nepietiekams kapitalizācijas līmenis, taču nav tiesa, tas neatiec uz visām bankām. Ļoti daudz bankas ir tādas, kuras tādas nav, taču no jaunās sistēmas viņiem varētu rasties problēmas. Un tāpēc es priecājos, ka jūs šobrīd, Makartīs kundze, uh, E, pieļaujat, ka būs pārējais periods vai pakāpenisks ieviešanas periods. Es domāju, ka par to nebūtu nav jākaunās. Un nevajadzētu baidīties, ka tas dod kaut kādus nepareizus signālus pilsoņiem vai, vai sabiedrībai. Es domāju, ka viens no mūsu mērķiem šajā komitejā ir vismaz censties uh, uzklausīt dažādas puses un paturēt vienlaicīgi savās galvās dažādu pušu viedokļus. Faktiski mēs to arī e, dārām, un tā mēs nonākam pie visai pragmatiskiem risinājumiem. Tāds pasakās parasti notiek. Es parasti bērniem lasu pasakas, un tad, kad viņi ir nobijušies pasakas vidū, es viņiem saku, jūs nebaidieties, beigās jau viss būs labi. Un eh, šī viena no visvarīgākajām direktīvām kopā ar citām, es domāju, mums arī būtu pamats apgalvot, ka galu galā mēs no visa tā iziesim tīri labā stāvoklī. Eh, tā tad es uzskatu, ka eh, globāla pieeja šeit ir vitāli svarīga, un mums ir jāskatās, kas notiek citos kontinentos, citās valstīs. Īpaši, protams, Ziemeļamerikā. Bet visā citādi es domāju, ka um, jūsu kā referents pieeja ir ļoti laba, un es varu, protams, iedomāties, ka jūs neatbalstīsiet visus manus grozījumus, bet vismaz daļu no tiem. Paldies, Belts kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos arī pateikties referentē. Nu, dažas piezīmes. Es domāju, ka tieši tagad mums ir ļoti daudz prasību attiecībā uz kapitāla prasību direktīvu, par to tiek diskutēts dažādos līmeņos, gan, piemēram, Bāzēlas kontekstā, Eiropas parlamentā, Eiropas Savienībā kopumā, un arī dalību valstīs šis jautājums tiek aplūkots. Ja mēs eh, aplūkojam dažādu priekšlikumu kvalitāti, var teikt, ka pateicoties dažādu pasākumu apkopošanai, bankas un e, institūcijas e, varētu sastapties ar pārāk lielu pienākumu apjomu. Ja mēs aplūkojam KPD 3 priekšlikumu, vajadzētu noskaidrot, ko mēs varam garantēt starptautiskā līmenī. Tātad pasākumiem KPD 3 ietvarā ir jābūt sasaistītiem ar bāzēles noteikumiem. Un mm, tāds, tāds lielākās rūpes man sagādā tas, ka īstenošanas datums 31. decembris šī gada beigās ir pārāk ātrs, mēs nevaram pārsteigties un to vienkārši nav iespējams ievērot. Un, protams, pasākumi ir nepieciešami. Domāju, liels kolēģi vairums šādu pieeju var atbalstīt un nevajadzētu kaut kādā veidā mm, pasākums pieņemt pasākumu pēc. Eiropā, nu vismaz man tā šķiet, un uh, arī daudzi eksperti uzskata, ka joprojām Eiropā nav kredītu krīzes. Uh, Un ja katrs īstenos savus apņemšanās, tad noteikti mēs varētu palielināt arī prasības, kas uzstādāms bankām. Protams, e, kapitāla plūsma tirgu mazināsies un to nevarēs izmantot. Ja mēs nebūsim pietiekam uzmanīgi, tad tiešām iestāsies kredīt krīze, no kuras mēs esam nobijušies. Un ir vēl vairāki elementi šajā priekšlikumā, kam es varētu piekrist. Es augstu vērtēju Kārasa kunga no tautas partijas grupas eh, izteikto priekšlikumu eh, nodalīt vairākas jomas šajā direktīvā mēs runājam par uh, riskiem, mums noteikti šīs prasības ir jāizteno līdz uh, nākamā gada 1. janvārim. Tālāk runājot par um, atkārtot pārvēršanu vērtspapīros un tirzniecības portfēla, šos priekšlikums vajadzētu pieņemt uh, pēc kādu ilgāku laiciņu, lai mums būtu vairāk laika apspriediem. Paldies! Katrīna Stailer, lūdzu. Paldies! Liels paldies! Paldies!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 Eh, eh, Šmita kungs šeit izteicās, nu jā, viņš eh, salīdzināja visu šo situāciju ar pasakām. Es nezinu, vai te būs tāda laimīga dzīve līdz mūža beigām, bet katrā ziņā vēlējos pateikties referentei un norādīt, ka šis ir pietiekami pārskatāms ziņojums. Mums tagad, mums priekšā ir dilēma, vai līdz 2011. gada janvārim mēs varēsim šo priekšlikumu īstenot, kas notiks Eiropas Savienībā kopā kopumā. Mums ir jāapzinās, kādēļ eh, kolēģi piedāvā šeit eh, novilcināt lietu gaitu. Protams, Bāzēlas komiteja arī apspriedās, un eh, es vēlētos zināt, kad ir nākamā Bāzēlas komitejas sanāksme paredzēta, kad Bāzēlas komitejas pārstāvi ieradīsies pie mums. Domāju, tādas diskusijas būtu patiešām noderīgas. Es atceros, ka uh, mēs nevarējām balsot pagājuši nedēļu, jo Sofija nevarēja ierasties Strasbūrā vulkāna izvirduma dēļ, un tādēļ ir paredzēts arī balsojumu nenoturiet nākamnedēļ. Šādu grafiku, es pieļauju, ka šādam grafikam ir savs pamatojums, bet, nu, noteikti referenti pieņems galējo lēmumu. Mums noteikti vajadzētu arī izstrādāt rezolūciju, un pilnīgi bez jebkādām šaubām ir jāiz, jābūt kapitāla prasībām attiecībā attiecībā uz konkrētām eh, bankām mēs nevaram pieļaut tās kļūmes, ko mēs pieļāvām pagātnē. Liels paldies un novēl to vislabāko referentē. Paldies. Tagad Gunārs Hokmarks lūdzu. Paldies, paldies. Dažreiz eh, diskutējot par finanšu tirgiem, man rodas tāda, tāds iespējas, ka mums pašiem šķiet, mēs eh, dzīvojam tādā pilnīgā izolācijā, vai nu mēs gūstam pēļņu, vai kāds vienkārši cieši bet tā tas nav. Šmita kungs uz to norādīja un Balca kungs jau nāca klajā ar līdzīgiem izteikumiem. Šī saistība ar tirgiem ASV, mēs to nedrīkstam izlaist no acīm. Pēdējo dienu laikā tika pieņemts lēmums attiecībā uz SVF noteikumu maiņu, proti, ka uh, spēcīgāk pozīciju ieņems arī Ķīna, un, protams, tas mainīs visu tautsāniecības vēpus kopumā. Un, protams, jārunā arī par kapitāla prasībām, par bāzeli divi un tajā pašā laikā ir jāsaprot, eh, kāda iespēja tas ir atstājis uz ekonomiku. Mēs eh, piedzīvojām milzīgu kredītu krīzi Eiropas Savienības tautsēmniecībā, un es domāju, ka nu, nevienu eh, šī krīze nedarīja laimīgu. Mums ir jāgarantē, lai šāda krīze neatkārtotos, jo tas, protams, ietekmē gan finanšu tirgus, gan visu ekonomiku kopumā. Un uh, pārāk spēcīgi noteikumi var radīt eh, atkārtot finanšu nestabilitāti. Ja ir ekonomika, kas uh, nespēja pietiekami labi konkurēt, vai tās izaugsme samazinās, tas, protams, rada problēmas nevien reālajā tautsaimniecībā, bet arī finanšu jautājumos. Vēlējos referentei un ēnu referentiem pavēstīt sekojošo. Tad, kad viņi satiksies, lai apspriestu grozījumus, mums ir jāsaprot, ka Eiropas parlamentā mēs tagad esam arī ļoti daudz runājuši par 2020 darbu kārtību. Tur ir norādīts, ka ir nepieciešams jauns investīcijas, jauninājumi, un to neaizmirsīsim, kad mēs runājam par kapitāla prasībām un. Um, atvieglotām prasībām. Ir, protams, arī um, jāpadomā par pasākumiem, kā minimizēt riskus finanšu sektorā un risks uh, varētu tikai paaugstināties, ja mēs runāsim par uh, finanšu riska pieaugumiem. Es vēlējos palūgt, lai referente kopīgi ar ēnu referentiem aplūkot šos grozījumus, ņemot vērā visu uh, makroekonomiku kopumā, nevis tikai finanšu tirgus kontekstu. Paldies, tagad Valfs Klīns lūdzu. Paldies. E, ļoti īsi. Šorīt no rīta biju finanšu konferencē, tur uzstājās arī komisārs Barņē, un ko mēs uzzinājām, runājot par risku minimizēšanu, vai par risku samazināšanu ir jārunā arī par kapitāla prasībām. Un eh, kas izkristalizējās šajās diskusijās? Ja mēs varētu palīdzēt banku darbību organizēt tā, ja notiek kāda nelaime, tad šī nelaime neparau līdzi visas, eh, visus finanšu tirgus un pārējās bankas. Uh, Nē, mums vajadzētu padomāt, kā atrisināt šīs problēmas, piemēram, šo vājo vietu izolēt un panākt to, lai banka varētu turpināt darboties. Un e, tādā veidā mēs varētu labāk darboties. E, to, nu, uz to norādīja komisārs Barņē kungs. Uh, Ja mēs teiktu, ka kas tāds nav iespējams, proti, ja banka nonāk grūtībās, nu tad tā ir praktiski ir parādstīts nāves spriedums. Ir jāpadomā par pareizās sistēmas izveidi un arī regulātoriem ir jāveic savu pienākumu. Tas bija patiešām ļoti interesants diskusiju aspekts, par ko mēs varbūt varētu tagad tā pamatīgāk parunāt. Paldies! Okay, thank you. Um... Paldies. Turpin priekšsēdētāji kā ALDE politiskās grupas ēnu referentes arī vēlējos uh, izteikt savus piezīmes un, uh, protams, uh, mums ir jāuzdod arī jautājumu sekretariātam. Es vēlējos pateikties referentes kundzei par veikto darbu un par to, cik atklāti viņi darbojās. Mēs varējām sadarboties patiešām tādā patīkamā gaisotnē ar ēnu referentiem sadarbība bija izcili veiksmīga. Un Protams, arī pastāvēja eh, zinām viedokļu dažādība runājot gan par formulēm, gan par saturu. Eh, un eh, ko, mēs varētu, ko es varētu atbildēt Hokmārka kungam? Mēs esam rakstījuši vēstules gan Rēna kungam, gan Mišelam Barņē. Uh, ka viņiem noteikti ir jāizvērtē, kā tā likumdošana, kas ir pieņemta pēc krīzes, ir ietekmējusi vispārējo situāciju tirgū. Un mēs šeit nerunājam tikai par eh, kapitāla prasību direktīvu tādā izolētā veidā. Mums ir jāsaprot, ka KPD ir jāplūko tādā miedarbībā arī ar citiem instrumentiem un mehānismiem. Un es varu piekrist tiem, kas teica, ka no vienas puses mēs pieņemam uh, eh, dažādu kādus pasākumus, lai varētu garantēt uh, banku turpmāku darbošanos, lai būtu garantēts kapitāls un mēs, protams, saprotam, eh, ka ir eh, zināmas struktūra daļas, ko ir nepieciešams glābt nekavējoties, un ir zināmas daļas, ko īstenībā ir jāpakļauj viņu liktenim. Protams, uh, makroekonomikā eh, šī ietekme rada daudz problēmu, tas rada jaunus izdevumus un eh, nauda, kas tika izmantot, lai glābtu bankas, tika atņemta reālajai tautsaimniecībai un, protams, tas eh, visu situāciju ir padarījis nestabilu un ar šādu problēmu mēs sastopamies, bet neaizmirsīsim faktu, ka mums ir jādarbojas, mums kaut kas ir jādara lietas labā. Es domāju, e, varētu izmantot arī tās augto priekšgājēju tiesību klauzulu, lai šo konkrēto KPD e, segmentu varētu padarīt realizējumu. Mums agrākā laika posmā vajadzētu noteikt eh, prasības gan eh, tirzniecības profilim, portfelim un eh, kapitāla prasībām. Domāju, ka Šis ir viens no faktiem, kas ir jāpiemina, un, protams, ir arī likumdošanas projekti, kas ir bijuši pietiekami pretrunīgi, un mums ir jāparedz, kādas sekas varētu būt šim likumdošanas projektam, kādas varētu tikt uzņemts sabiedrībā, un kādas ir iespējamās alternatīvas, lai mēs varētu glābt kapitālu, mums vajadzētu parūpēties par um, investīciju bankām un. Uh, ir e, vairākas valstis, kam varbūt šāda pieeja šķistu apmierinoša, un, protams, mēs šādu mehānismu nevaram izmantot pilnīgi visā Eiropas Savienībā. Tāpat mums eh, sabiedrībai ir jānorāda, ka mēs eh, cenšamies situāciju risināt un eh, vēlamies palīdzēt nevien bankām, bet arī reālajai tautas saimniecībai. Es nevaru teikt, ka šeit viss ir neveiksmīgi. Mums noteikti ir jāpatur prātā arī investīcijas, banku investīcijas. Tas palīdz uzlabot tautsainiecības izaugsmi un, protams, palīdz arī pakārtotajām struktūrām. Mums nebūs nepieciešamās infrastruktūras energosektorā un citās jomās, ja banks, šīs konkrētās investīcija bankas nevarēs strādāt savu darbu, nevarēs to darīt pēc iespējas labi. Mēs par to visu varam vienoties. Un visu beidzot, eh, vēlējos varbūt paust tādu nelielu brīdinājumu Karasa kungs jau mūsu uzmanību pievērsa faktam, ka ir eh, secinājumi par atkārtotu pārvēršanu vērtspapīros. Uh, Un, eh, ja sekretariāts varētu sagatavot tādu kā pārskatu sarakstu, mēs eh, varbūt varētu būt labākās pozīcijās. Mums vajadzētu uzzināt no komisijas, kādēļ joprojām šie pārskati nav piedāvāti. Varbūt, ka mēs varētu nosūtīt komisijai vēstuli. Es to esmu paredzējis darīt šodien. Katrā ziņā jāpatur prātā, ka daudzi no šiem pārskatiem tika aplūkoti trialogā, un mēs centāmies eh, panākt kompromisus, lai varētu pieņemt konkrētus likumdošanas aktus. Tas ir patiešām ļoti nozīmīgs fakts, vai mēs varēsim šīs pārskatu klauzulas izmantot, lai varētu vienoties, lai varētu kaldināt kompromisus, jo savādāk izstāst, ka mēs citreiz tiekam vienkārši ignorēti un mums netiek sniegt nekādu paskaidrojumu. Es domāju, tas patiešām ir eh, jāuztver kā nopietns pārkāpums, ka mēs neesam saņēmuši nekādu atbildi no komisijas. Tādēļ esmu apņēmusies eh, nekavējoties sūtīt vēstuli. Nu, vienkārši tāds neliels brīdinājums. Thank you Mums ir jābūt patiešām uh, konkrētām garantijām par tiem mehānismiem, ko mēs esam gatavi pakāpeniski ieviest tirgū, vai tās ir tādas pārskata klauzulas vai kādi citi mehānismi. Tas bija tas, ko es vēlos pateikt. Tagad vārds arī referentē. Paldies, turpin, priekšādātā turpina nēm, un tomēr jānosauc divi datumi. Pirmām, kurtā, pirmām kārtām. Bāzās komitejas ģenerālsekretārs 3. maijā ieradīsies runāt par KPD 4. Var informēt jūs, un referents šķiet pārējo laika grafiku mums pastāstīs. Nu, tātad mums varētu būt šāds uh, laika grafiks. 21. jūnijā vēl viena viedokļa apmaiņa, tam sekotu balsojums Ekon komitejā 27. 22. jūnijā, ja tas tā mums izdosies, un tad jūlija plenārsēdē vai septembrī izdotos šo dokumentu pieņemt plenārsēdē. Bet, nu, redzēsim, kā tālāk šis laika grafiks virzīsies. Makārtīs, kundz, lūdzu. Nu, domāju, ka laika grafiks atkarīgs no tā, kā mums izdosies vienoties par kompromisu grozījumiem ar ēnu referentiem, un vai mums izdosies panākt vienošanos starp visām politiskajām partijām. Ja jā, tad mēs varēsim virzīties uz priekšu diezgan ātri, un, protams, es dotu priekšroku šāda veida. Uh, iespējai vienoties, tā lai mēs varam gūt sešus mēnešus, dot sešu mēnešu organizācijām sagatavoties šāda veida noteikumiem, tā lai arī viņi var tālāk sagatavot atbilstīgo laika grafika Eiropas līmenī šo noteikumu īstenošanai. Un tad, protams, mums vēl būs jāatgriež pie īstenošanas jautājumiem. Nu, pāris komentāru eh, par to, ko jūs teicāt, kolēģi. Daži no tiem bija tiešām ļoti vērtīgi, ļoti daudz, protams, runāts par nepieciešamību organizēt starptautisku sadarbību. Es piekrītu, mēs, protams, runājam par globālu banku sektoru, tad ir vajadzīgi globāli noteikumi. Bet mēs varam būt kā pirmais uh, eh, soļs pērēs. Protams, nevēlamies mūsu bankas nostādīt neērtā situācijā. Eiropas tautsēmniecības uh, interesēs tomēr nav, bū, nav uh, Um, pieļaut tādu banku pastāvēšanu, kurām ir nepietiekams kapitāls, nu, un, un tāpēc mums ir jārīkojas. Es gan piekrītu Šmita kungam, ka, lūk, lai būtu labi funkcionējuši tautsēmniecība, ir vajadzīgi labi funkcionējuši bankas. Tāpat laikā mēs nevaram visus lēmumus uh, pieņemt uz tā, pam, ņemot vērā, uh, ko bankas vēlas, lai mēs darītu. Un diskusijās visi šie jautājumi jāņem vērā. Joprojām gaidu, kad bankas man nāks klējā ar pierādījumiem, kāpēc noteikumi uh, nevar tikt izpildīti savlaicīgi, kāpēc to ieviešanu būtu jānovēlo. Tātad gaidu konkrētus priekšlikumus ar pierādījumiem. Jūs tiešām domājat, ka bankām arī zināmā mērā ir jāuzņems atbildība par to, ka, ja tām ir kaut kādas problēmas, piemēram, ar kreditēšanas līdzakļiem, kapitāla prasību noteikumu īstenošanas rezultātā, tad lai viņi mūs par to informē. Un turklāt tas jau viņiem jau bija, jā, viņām jau bija jādara pēdējo bāzās noteikumu ietvaros. Mēs nevaram gaidīt, kamēr notiks milzīga inflācija un tad skatīties, kas notiks. Nē. Ne. Mēs visi zinām, ka pēc krīzes ir jāstiprina šis kapitāls, un nevaram gaidīt, ka to darīs tikai tiesība aktā, tad te ir jānotiek sadarbībai. Mēs varam izveidot noteikumus, piemēram, no, pirm, no nākamā gada 1. janvāra, un tad varam runāt par to, kādā laika grafikā šie noteikumi būtu jāīsteno. Nu, tā varam to organizēt. Varam skatīties, eh, darīt to pamazām, piemēram, pie, pieaudzējot kapitālu, skatoties, kā notiek šī aktīva atspoguļošana bilancē. Mēs varam izstrādāt ļoti sarežģītus un eh, atbilstīgus mehānismus, bet nevaram tikai pieļaut to, ka banka saka, nē, tas ir par ātru un tāpēc labāk pārliksim tos vēlāk laiku tā ir pārāk vienkārši atbild. Ir, Šmitkungs ir divas bankas, kurām, protams, būs problēmas ar uh, šiem jautājumiem, jo viņi saka, ka viņiem ir jāpalielina kapitāls uz septiņas līdz pat desmit reizes. Nu, protams, viņiem kapitāls jāpalielina tik ļoti daudz reižu, tad jāsaka, acīm redzot, viņi šobrīd ir būtiski nepietiekam kapitāli darbojušās. Nu, un to mēs nevaram pieļaut šeit Eiropā. Nu, un šī situācija ar nodokļu maksātājiem, tas jau nav nekas jaunums. 3 miljārdi eiro ir iztērēti no nodokļu maksātājiem, mēs glābjot bankas. Bet ja bankas kā, kā organizācijas vēlas risk, uzņemties liels risks, tad viņiem jānodrošina atbilstīgs kapitāls šo risku izgāšanās gadījumā atdarbības finansēšanai. Nu, piemēram, par šo atkārtoto pārvēršanu vērtspapīros. Mums ir jāpārliecinās, ka mēs ievērojam principus, tā kā tas noteikti šai ziņojumam, tāpat laikā varam pieļaut zinām elastību, jā, tālāk attiecībā uz laika grafikiem, Bet es tiešām nevēlos, lai banka šeit Eiropā sagrūtu, bet arī nedomāju, ka mums vajadzētu e, atteikt, atlikt noteikumu ieviešanu, tāpēc, ka divas e, bankas, kas līdz šim ir izmaksājušas lielākos bonus un prēmijas, pēkšņi tagad saka, ka viņām ir tik maz kapitāla, ka šie noteikumi viņas sagraut. To mēs nevaram pieļaut. Es domāju, ka mums pirmām kārtām tādā gadījumā vispirms ir jāredz konkrēti skaidri, konkrēti dati Bieži vien diskusijās man saka, lūk, nevaru jums rādīt šos eh, datus, jo tas mums iet, ietekmēs mūsu akciju cenu. Mēs nevarēsim aizdot, kreditēt eh, reālu ekonomiku. Ja mums būs jāveido kapitāls šādā laika grafikā, jā, un vai tam būs, tam būs ietekme arī uz jūsu vēlētiem? Jā, bet, nu jā, es, man jāuzņems arī cita veida atbildība vēlētāju priekšā. Uh, Respektīvi, ka viņi neglābja atkal kārtējo reizi naudu un nodokļu maksātāji atkal kārtējo reizi maksā par banku kļūdām. Esmu runājis ar komisāru Barņē par šo jautājumu. Viņš atbalsta manu domu, manu ideju un šo izziņojumu, ko iesniedzu. Un, e, protams, arī mēs runājam par iespēju meklēt kompromisus, bet mans kompromiss nekādā gadījumā nebūs tāds, ka es varētu teikt bankām, lūk, mēs varam bez ierobežojumiem šos notikumus atlikt uz nescik vēlu laiku, un tikmēr jūs te varat cīnīties un ņemties ar saviem toksiskajiem aktīviem. Tā nevar darīt. Bankām ir jāuzņems atbilde, praktiska pieeja mums ir jāveido šai saistībā. Un to arī cenšamies ar šo ziņojumu panākt. Un domāju, ka tās diskusijas, kas man bija ar Randu referentiem, līdz šim liecināšu par to, ka viņi man piekrīt šajā viedoklī. Uh, Un es tiešām ceru, ka mums izdosies panākt labus eh, kompromisus, kurā atspoguļosies visi šodien pieminētie punkti. Bet tāpēc laikā es saku, es negribu būt pārāk ciecietīga un pielaidīga šajos jautājumos situācija Eiropā ir ļoti nopietna. Mēs esam redzējuši, kas notiek ar banku noteikumiem, piemēram, ASV, tāpēc, ka, lūk, Valstrītā tika neskādu miljonu izmak izmaksāt, lai šīs e, bankas glābtu. Un tad lobēšanai tiek iztērēta vēl daudz, vēl tikpat daudz līdzekļu, lai kaut kādā veidā uh, ietekmētu pieņemamos lēmumus. Mums jābūt ir objektīvākiem, ja mums ir jāaizsargā nodokļu maksātājiem viņa nauda. Paldies turpin priekšsādātāji! jau jums pateicu, kas ir ierosinātais laika grafiks, bet, protams, ka nodosim no jums šo informāciju arī rakstiski. Tātad pieturēsimies pie šiem kapitāla prasībām joprojām, jo nākamais darba kārtības punkts arī ir ar to saistīts, jo tas ir Bāzela 2 un kapitāla prasība direktīvas 4 pārskatīšana. Un referents šeit mums ir automāts karas, lūdzu. Vai es vēl varētu pieminēt mazliet par laika grafiku, saka Fordas kundze. Ja tas viss atliekas līdz septembrim, tad būs ļoti grūti attiecībā uz atliedzībām šos noteikumus īstenot. Mēs jau visi bijām par to viensprāts. Es gan varbūt teicu, ka mēs ejam varbūt pat tālu, bet tāpat laikā mums to vajadzētu jau izdarīt jau jūlijā. Uh, ja mēs līdz pat eh, septembrim aizkavēsim balsojumu, es domāju, tas būs jau par vēlu. Tāpēc gribēju varbūt lūgt eh, iespēju apspērt to, šo visu izdarīt ātrāk. Arlēna pat arī jau tam piekrita. Varbūt, ka varam panākt pie kompromisus. Balskuns Čepenijā nu centīsimies to visu izdarīt līdz jūlijam, bet jāsaka, tas jau viss nenotiek tā ļoti izolētā veidā, ir milzīgs darba e, apjoms arī šajā komitejā, kas varbūt varētu padarīt šo te jautājumu par sarežģītu, varbūt mēs nevarēsim visu dabūt līdz plenārsādē, jo tas jau ir saistīts ar virkni citām komitejām un citi, citiem darba apjomiem, bet centīsimies, centīsimies. Tātad KPD 4 Karaskungs. Jā, Frau Vorsitzende, ich. Priekšsādātais kundze. vēlējos uh, turpināt varbūt iesāktajā garā. Mēs varēsim panākt labus rezultātus tikai tad, ja kopīgi apņemsimies uh, nu, izdarīt pareizos secinājumus šajā krīzē. Un, protams, ir jāizveido arī attiecīgi pasākumu pakete. Nu, varbūt nevajadzētu pārāk emocionāliem kļūt šajās debatēs, jo situācija jau tā ir visai saspringta, un mums ir nepieciešams rīkoties pietiekam prātīgi un ar pareizo acumēru. Mēs saprotam, kādam ir jābūt grafikam. Es teicu, ka šeit ir jābūt divām daļām. Tātad sākumā vienojamies par prēmijām, par atlīdzībām, Un tad vēl ir viena problēma, ņemot vērā šādu globālo pieeju attiecībā uz citiem noteikumiem. Neviens neteica, e, ka šo atlīdzību lēmumu varētu pieņemt 2011. gada 1. janvārī. Un tagad ir mans ziņojums. Pēdējās debatēs mēs sapratām, cik būtiski uh, ir šo ziņojumu aplūkot iniciatīvas ziņojumā, un debatēm ir jābūt pietiekami saskaņotām. Ir e, KPD trīs debates, un Bāzēls komiteja runā par KDP četri, un joprojām pastāv, protams, arī G20. Mums visi šie jautājumi ir jāpārāk jāaplūko tādā uh, kopsumā, un mēs nevaram diskutēt tad, kad uh, jau ir piedāvāts likumdošanas priekšlikums, jo tikai uh, jau iepriekš uh, apspriežoties mēs varam ietekmēt lietu gaitu. Uh, Ar iniciatīvas ziņojumu palīdzību mēs vēlamies tieši to panākt. Tas tiek apspriests paralēli KPD 3, un e, mēs savus aktivitātes veicam e, paralēli Bāzēls komitejas aktivitātēm. Tikai tā būtu pareizā mērtiecīgā pieeja. Mums ir jānorāda, ka Eiropas parlaments eh, šajā spēlē iesaistās aktīvi, ka mēs arī izdarām ietekmi, nevis tikai pieņemam tos lēmumus, ko mums ir piedāvājuši citi. Protams, Mums ir jāsaprot, tā, jāsaprot, kādas ir mūsu iespējas. Mēs varam izveidot politisku platformu, uz kuras balstoties mēs varam debatēt eh, par konkrētiem pantiem un priekšlikumiem. Tieši tāds ir mērķis. Ir jākoordinē Bāzēlas komitejas darbība, komisijas un Eiropas parlamenta darbība. Tas noteikti spēcinās komisijas mugurkaulu, veicot koordinācijas darbu Bāzēlas komitejā un, protams, spēcinās arī Eiropas parlamentu. Mūsu ietekme būs spēcīgāka. Mēs ietekmēsim Bāzēlas komiteju. Mēs to redzējām jau strādājot pie Bāzēla 2. Tas nāks par labu arī MVU, e, reālajai tautsaimniecībai un Bāzēlas komitejā par to tika runāts tikai pēc pirmā ziņojuma, ko piedāvā Eiropas parlaments. Plānošanai ir jābūt saskaņotai un pašiem ir jāapzinās, ka G20 prasības attiecībā uz likviditāti un kapitāla kvalitāti spēcinās banku sektoru un anticekliskie pasākumi. Uh, Eh, varēs eh, ļaut izveidot pēc iespējas efektīvākus mehānismus. Mums arī attiecībā uz KPD 3 un 4 ir eh, jāveic ietekmes izvērtējums un ir jābūt pētījumam, kā šie lēmumi ietekmēs nevien banku jomu, bet arī reālo tautsājumniecību. Reaģējot uz šo krīzi, mēs nevaram šaubīties par to, ka bāzele divi secinājumi ir nopietni jāpārskata un ir jāgūst pareizā mācība no šīs krīzes. Jārada pareizais līdzsvars un nedrīkst pastāvēt šaubas par šo lēmumu nepieciešamību. Uh, Pieeja ir jābūt eh, saskaņotai, visaptverošai, jābūt saskaņotai ar eh, visiem būtiskajiem likumdošanas priekšlikumiem, un mums ir jāveicina ekonomiskā izaugsma un jāpanāk, lai bankas varētu finansēt Eiropas tautsājumniecības uzplaukumu. Uh, jāpadomā par tām modalitātēm, kas pastāv Eiropas Savienībā, un tās ir eh, jāsalīdzina ar to, kas notiek ASV. Iniciatīvas ziņojumu vēlējos iedalīt divās daļās - politiskajā daļā un ar to saistītajās prasībās un saturiskajā daļā visi uh, joprojām neatbildētie saturiskie jautājumi, uz kuriem ir jāmeklē atbildes kapitāla definīcijas un likviditātes definīcijas uh, tiek vērtētas atzinīgi, bet par grafiku mums ir pietiekami plaši jādiskutē. Kapitāla definīcijas jebkurā gadījumā ir jā, jāpapildina ar, ar uh, riska uh, prognozēm. Tā ir tā mācība, ko esam guvuši no krīzes. Uh, krīze, protams, galvenokārt bija likviditātes krīze, bet ir jāpadomā arī par kapitālu. Mēs runājam par sasaisti starp likviditāti un pašu kapitālu, pašu resursiem. Pretcikliskie pasākumi ir jāspēcina un procikli ir jādarbojas pret procikliskumu. Uh, visas mm, e, struktūras, visas pieejas ir jāsaskaņo, ņemot vērā katru konkrēto banku. Šeit e, nevar visus mest pār vienu kārti. Un, protams, ir arī atšķirīgi tautsaimniecības biznesa modeļi. Tas ir panācis to, ka Eiropā līdz šim valdīja stabilitāte un to noteikti vajadzētu saglabāt Ja mēs runājam par miedarbību starp eh, dažādām likviditātes un kapitāla prasībām, eh, šī saskaņotība noteikti ir jāizpēta. Protams, tādas pārējas laika normas varētu būt nepieciešams, ņemot vērā to, ka šeit mainīsies prasības attiecībā uz kapitālu. Uh, Mēs vēlētos arī no komisijas uzzināt, eh, kas tagad notiek. Komisija ir noslēgusi konsultāciju procedūru un eh, mēs esam saņem, ir eh, izstrādāts dokuments ar 135 atbildēm. Mums ir jāsaprot, par kādiem tematiem šeit tiek runāts, ir jānosaka likviditāte, pašu kapitāla līmenis, eh, bruņošanās pret dažādiem riskiem, anticikliskie pasākumi, eh, sistēmiskās finanšu iestādes un, protams, ir jābūt eh, skaidram regulējumam. Mums iniciatīvas ziņojums ir jāizmanto, lai varētu noteikt savus politiskos mērķus, definēt joprojām atklātos jautājumus un piešķirt komisijai, Bāzēlas komitejai konkrētus pienākumus. Protams, arī dalību valstīm Bāzēlas komitejā ir jārunā pietiekam skaidri, tad eh, tas lielākais ceļa posms mums jau noteikti būs aiz muguras, un mēs eh, būsim parlamentā veikuši savu darba daļu komisija savā koordinatoras lomā būs spēcināta un kā tad uh, eh, izstīsies mūsu laika grafiks. Pirmā apspriešanās 26. aprīlī, 3. maijā ir paredzēta uzklausīšana, tur piedalīsies uh, banku pārstāvji, Bāzēles komitejas ģenerāls sekretārs uh, ECO pārstāvis, ka arī citi pārstāvi no citām starptautiskām organizācijām. Un 20. maijā, 30. maijā, 1. jūnijā tiks piedāvāt ziņojums šajā uh, komitejā izskatīšanai. 28. maijā ir jābūt iesniegtiem visiem uh, grozījumiem, un 21. un 22. jūnijā komitejā tie tiks izskatīti. Uh, Tad, kad e, būs pieņemta kapitāla prasība direktīva 3, ekon komitejā mēs varēsim uh, balsot septembrī un pēc tam balsojums plenārsēdē ir paredzēts oktobrī. Mēs uh, mēģinam uh, izveidot ciešākas saiknes starp šīm dažādajām direktīvām un paši uh, ar piln, pēc labākās sirdsapziņas pildīt savus politiskos pienākumus, un, protams, mums ir e, jābūt pietiekam labai sadarbībai runājot par šīm iniciatīvām. Paldies! Uh, um... Liels paldies referentam. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Tātad, kas vēlas izteikties? Pulman kunga nav. Mm -hmm. Alca kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētais kundze. Atšķirībā no KPD 3 mēs tagad runājam par KPD 4, un es domāju, ka komisijas priekšlikumi nav pietiekami konkrēti. Nu, es uzskatu, ka tas ir veiksmīgi, ka tā ir noticis, jo komisijas priekšlikumi līdz šim bija vērsti nepareizajā virzienā, it sevišķi, ja mēs runājam par spēcīgākām prasībām attiecībā uz pašu kapitālu un tas noteikti varētu nescev līdzi visai nepatīkams sekas. Pēc pirmā konsultācija dokumenta mēs varam secināt, ka pašu kapitāla likumīga atzīšana nākotnē netiks garantēta. Akciju sabiedrību rīcībā esošais pašu kapitāls arī ir pareizi jāformulē, bet eh, mēs eh, zināmā mērā vēlētos izvairīties no konkurences starp dažādām kredīti eh, iestādēm. Pašu kapitāla definīcijas, varbūt tagad vajadzētu atteikties no šīs definīcijas aplūkošanas un komisijas priekšlikums šeit runā par Wäre völlig widersprüchlich äh, zu Basel II. Wir können nicht auf der einen Seite ein Mēs äh, runājam par äh, svirošanu, tas ir saistīts ar Bāzēla divu prasībām. Mums ir äh, jāpiedāvā pietiekami skaidri nosacījumi un struktūras. Šāda svirošana radītu nepareizu motivāciju, nepareizos stimulus un, zināmā mērā, padarītu pievilcīgākus tādus finanšu produktus, kas mums tagad. Uh, šķiet visai apšaubāmi. Tālāk jāpadomā, kā uh, eh, KPD 3 ietekmē tirgu esošo situāciju tādēļ. KPD 4 pieņemšanu varbūt nevajadzētu sasteigt, jāpadomā, kā esošie pasākumi ir ietekmējuši reālo situāciju tirgu. Ir jāpadomā, ko mēs jau esam sasnieguši un kā uh, uz to ir reaģējis tirgus. Protams, mums ir jāizvērtē visi jau ieviestie pasākumi un tikai ņemot vērā šo uh, ietekmes izvērtējumu, kas būs pietiekami visaptverošs, mēs varēsim saprast, kā rīkoties tālāk. Un es noteikti varu arī atbalstīt Otmāru Karas teikto. Paldies! sorry, we... Jā, paldies. Es skatos, vai mums vēl ir ēnu referenti. Viki, lūdzu. Paldies. Faktiski gribētu apmēram to pašu sacīt par KPD4 un KPD3, ka šie standarti ir jāpiemēra un jāievēro starptautiskajā līmenī. Uh, lai rastos šis te kumulatīvā ietekme uz kapitālu. Uh, un ba bankām tas būtu jāapsver. Konsultatīvie dokumenti un uh, komisijas dokuments par KPD 4, faktiski tur ir jāpārskata daudzas lietas un kā tās saskaņojas ar cita veida likumdošanas aktiem par kredīt riskiem svirošanu, uh, preciklu ciklisko kapitāla sistēmisko uh, risku un citām uh, lietām. Kā tas saskan, piemēram, ar Eiropas investīciju bankas izdotajiem dokumentiem un citiem. Jo jāsaka, ka tas nav kaut kāds atsevišķi izrauts, izolēts likumdošanas akts, tam ir jābūt sasaistītam ar visiem pārējiem. Un Bāzēlas procesa gaitā, protams, Bāzēlas komiteja arī izskata uh, to, kā tas viss saskaņojas. Runājot par finanšu krīzi, par kredītkrīzi, nu, tā sākās kā kredītkrīze, bet faktiski pārgāja uz likviditātes krīzi. Un ko mēs esam no tā mācījušies? Finanšu institūcijām ir nepieciešams, uh, lai viņām būtu likvi, pietiekoši daudzumā likvīdi aktīvi Un jāsaka, šobrīd mēs esam tādā kā burtajā lokā, jo, piemēram, ja e, bankām ir jāpārvalda valsts parāds, tad, piemēram, tiek radīts pieprasījums pēc valsts parāda radīšana. Nu, lūk, tāpēc ir jāstāsta kompleks, kas notiek finanšu tirgos un kā tā vai cita lieta tos ietekmē. Likviditāte un vajadzība pēc kopējas vai tādas vispārējas svirošanas jums ir jāskatās eh, uz to, ka KPD 4 pašreizajā dokumentā nav aptvērti visi svirošanas aspekti, eh, piemēram, Eh, tādas zema riska aktīvu grupas, eh, kā nekustamā īpašuma eh, kredīti, piemēram. Mēs tos neesam ņēmuši vērā un neesam ņēmuši vērā tos riskus, kas tomēr ir saistīti m, mm, ar šo jomu. Un jāsaka, daži riski ir, nu tā teikt, riskantāk par citiem riskiem, un tāpēc varbūt iespējams ir. Uh, Mm, var būt um, nepieciešams mazāk, noteikti mazāku ķīlu, uh, ja cilvēks pērk māju, nekā tad, ja viņš pērk automašīnu, jo, nu, jāsaka, ka šis te kopējais svirošanas risks ir tāds diezgan neass instruments, diezgan truls instruments, un es domāju, ka tās diskusijas, par ko mēs šeit, šīs diskusijas, kas mums šeit ir, par to, ka nepieciešami kaut vai uh, Eh, grāmatvedības standarti, kas būtu pieņemami globāli, kas tiktu izmantoti globāli. Un eh, nemaz jau nerunājot eh, par dažādām, dažādiem principiem, uz kādiem tiek reģistrēta, teiksim, banku darbība un kā tie tiek interpretēti vienā vai otrā valstī. Un no nu, viens puses jūs prasāt bankām palielināt kapitālu, nav īsti skaidrs, kā tad ir šī kapitāla definīcija un kā tā mainīsies nākotnē. Jūs varbūt iedomājaties, ka kapitāls eh, tādā nozīmē kā KPD3, trīs eh, principā varētu nosegt zaudējumus, bet. Bet tas varētu būt arī ilgtermiņa subordinētais parāds, un eh, faktiski eh, banka šo te parādu vienkārši pārnes tālāk uz nākamo finansēšanas periodu. Tātad faktiski cilvēkiem, kuriem būtu bijuši jāuzņem zaudējumi, būtībā nekādus zaudējumus necieš. Tāpēc mums ir nepieciešama šī fundamentālā kapitāla definīcija citādi banku sabiedrībā valda tāda neskaidrība par to, kāds tad īsti kapitāls viņiem ir nepieciešams, kāds kapitāls no viņiem tiek prasīts. Runājot par eh, preciklisko kapitālu, tas ir ļoti jūtīgs jautājums, un, protams, ka šeit ir uh, nepieciešams noteikti prasības eh, pēc uzkrājuma nepieciešamības, kas ir jāveic labos laikos, lai pēc tam grūtos laikos atkal varētu to izmantot. Bet šeit atkal daudz, kas ir atkarīgs no grāmatvedības uzskaits noteikumiem. Jo Tas īstenībā var novest pie tādas eh, kreditēšanas modelēšanas un kredīta piešķiršanas pēc noteiktām schēmām. Un mums ir jādomā par to, kā izvairīties no šādu eh, jaunu kreditēšanas burbuļu veidošanās nākotnē. Runējot par eh, sistēmiski svarīgām finanšu institūcijām, kas ir minēts šajā dokumentā, mēs par to jau esam runājuši, un mums bija visai sarežģīti definēt vai noteikt, kas tad tās īsti par institūcijām. Un es domāju, ka te mēs nedomājam tikai par bankām, mums šeit ir jādomā arī par citām finanšu institūcijām vai citiem spēlētājiem finanšu uh, tirgos, kur varētu izraisīties sistēmiskie riski. Atkal mēs atgriežamies pie kapitāla. Mums ir tāda centralizētās klīringa iestādes, piemēram. Un uh, uz šo brīdi uh, faktiski uh, Eh, atvasināto vērtspapīru tirgos eh, darbojas konkrēti uzņēmumi, kurus arī skar šīs prasības. Cienījamie kolēģi, mēs pašlaik esam ļoti iekavējušies, un es par to sāku satraukties, jo jautājumi neapšaubām ir ļoti svarīgi, un tāpēc es neuzdrošinos vienkārši pārtraukt cilvēks. Bet, ja es to nedarīšu, tad mēs nonāksim pie krīzes mūsu darbā. Uh, Tādēļ es nerunāšu par šo jautājumu, lai rādītu labu piemēru, jo ļoti daudz jau ir pateikts un nevajadzētu atkārtoties, lūdzu, Udo, lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, nu, ņemot vērā jūsu ierosinājumu, es izteikšos ļoti īsi, un referentam man ir sakām divi vārdi. Pirmam kārtam procedūru mēs atbalstām. Mēs atbalstām Karasa kunga domu, ka jāstrādā ir tieši šeit un tagad. Nevis jāstrādā tikai tad, kad no starptautiskajām konferencēm, kam īstenībā nav starptautiska mandāta, uh, būs radušies kaut kādi secinājumi. Tātad mēs, kā Eiropas parlaments, vēlamies uzreiz pateikt, kas ir nepieciešams, un mēs uh, sadarbosimies ar Bāzēlas komiteju. Tālāk par saturu Ir vairākas grūtības, kolēģi jau tās minēja. Tas attiecas uz to veidu, kā darbojas Eiropas kapitāla tirgus un, eh, protams, tas atšķiras no ASV kapitāla tirgus darbības. Uh, Tas mums rada grūtības, jo mūsu finanšu iestādes ir veidotas savādāk, tās darbojas pēc atšķirīgām tradīcijām un mehānismiem. Bet eh, atšķirībā no vairākiem kolēģiem šajā zālē, es uzskatu, ka ne jau visu mēs šeit varam uh, izslēgt jo ja mēs tā darīsim, mēs atkal sasniegsim to, ko mēs nevēlējāmies. Proti Bāzels komiteja pieņems lēmumu un beigās tas kļūs par eh, likumdošanas realitāti mūsu finanšu iestādēm. Viens piemērs. Ja mēs sakām, ka kapitāla definīcija ir apstrīdama, tad mēs uh, varam runāt par to, kas notika Vācijā, uh, par to ir bijušas lielas diskusijas, un mums ir jāieņem konkrēta pozīcija. Mums ir jāsaprot, uh, eh, kāda lēmuma ir pieņemti Bāzeles komitejā, mēs runājam par uh, juridiskiem instrumentiem un iestādes protams, mums ir jādod atbildes maziem un vidiem uzņēmumiem tālāk par svirošanu. Arī šeit ir jāmeklē pareizās atbildes un es domāju, ka tā drošības uh, spīlvena funkcija mums ir jāspēcina, jo tā ir galvenā mācība, ko mēs visā šajā konceptā esam guvuši. Es nevēlētos tagad ilgāk izteikties. Paldies. Thank you very much. Uh... Paldies. Ja, danke schön. Ich will mich auch kurz fassen. Na, erstmal Kopfhörer ab. Lūdzu, kungs, lūdzu. Jā, es izteikšos ļoti lakoniski. Mēs, protams, nevēlētos uh, tagad uh, vilkt gumiju, mums ir jāstrādā nekavējoties un ir pienācis laiks piedāvāt risinājumus. Mēs saviem vēlētājiem nevarēsim attaisnot to, ja mēs pārāk ilgi tagad čamāsimies. Un no otras puses tagad uh, par saturu. Es vēlējos pasvītrot Karasa kunga teikto, viņa priekšlikumi par uh, prociklisko uh, un anticiklisko darbību, mēs varētu pavaicāt, kā mēs varētu sasaistīt šos procikliskos mehānismus ar Bāzele 2, tātad ar tiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Krīžas situācijā, protams, kredītu piešķiršana ir saistīta ar vairāk riskiem nekā labos laikos un e, notiek kredītreitingu piešķiršana, paša kapitāla sadaļa tiek mazināta, bet mums ir nepieciešams pilnīgi pretējais. Tātad mums vajadzētu saprast, e, kādi varētu būt pareizie kalkulācijas mehānismi, lai varētu izvairīties no riskiem. Un vajadzētu padomāt par to, kā izkļūt no šīs procikliskās struktūras. Protams, tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Paldies! Hey, thank you. Paldies! Kam, kungs, jūs esat ēna referents no zaļie, zaļiem, jā? Ja? Jā, tieši tā labi. Kādēļ jūs to jautājat? jo vienkārši daži nevar saprast, kāpēc es izvēlos tieši šādu runātāju kārtību, kā es esmu izvēlējies. Es eh, vēlējos eh, parunāt par saturu, taču pirms tam es vēlētos eh, pakomentēt Otmāra Kāras uzstāšanos Zālie domā, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs, jo tas dod iespēju Eiropas parlamentam izteikt savu nostāju par šo jautājumu pirms parādīsies bāzās komitejas eh, darba noslēguma secinājumi. Un mums tādēļ šeit ir radusies iespēja mm, nedaudz jau paredzēt nākotnes likam, likumdošanu un teikt tur savu vārdu. Tādēļ mums šī iespēja noteikti ir jāizmanto, jāizmanto šis iniciatīvas ziņojums, cik mēs to spējam savā labā. Un Karas kungs ir ļoti erudīts šajā jomā, viņš labi orientēs šajā situācijā un viņš mācēs Eiropas eh, parlamenta viedokli, demonstrēt ārpus Eiropas parlamentu un aizstāvēt to. Un, eh, ja to atbalstīs eh, panāktais kompromiss ar politiskajām grupām, tas, protams, dos tam vēl lielāku svaru ārpus parlamenta. Un tas dos mūsu rokā šādu sviru, lai mēs varētu veiksmīgāk darboties un piedalīties sarunās. Tālāk par saturu es nevēlētos gan šeit iegrimt sīkumos, taču Iespējams, ka varbūt es neesmu īsti sapratis eh, ietvaru, kādā jūs veidojat savu ziņojumu. Protams, ka mums ir jārunā par preciklisko politiku, par eh, vispārējo svīrošanu, par to, kā Tā ir saistīta ar augsta riska kapitāla, kapitāla definīcijas jautājums. Protams, ka mums ir vajadzīgas arī tādas politiskas uh, iestrādnes un tādas vispārējas politiskas vadlīnijas šajā jomā. Un mums iespējams varbūt ir šeit jāizstrādā tāda tehniskāka rakstura nostāja no parlamenta puses. Protams, ka mēs nevaram aptvert visu KPD4, jo joma ir pārāk plaša, taču iespējams, ka mēs varam izvēlēties vismaz dažus punktus, kurus mēs izstrādājam padziļināti, piemēram, vienošanās par pamatprincipiem un iespējams varbūt eh, būt aktīvākiem tajās jomās, kur mēs varam ietekmēt sarunu gaitu un aizstāvēt parlamentu pozīciju šajās sarunās. Ja mēs to izdarīsim, tad mēs, eh, protams, panāksim, ka Eiropas parlamenta loma tiek vispār atzīta šajā jomā. Eh, vēlreiz atgriežoties pie satura Mēs varam atbalstīt ļoti daudz no tā, kas ir noticis pēdējos mēnešos un pēdējās nedēļās Bāzels komitejā, īpaši par uh, reglamentēšanas procikliskajām sekām, uh, tālāk prasības, kas ir saistīts ar riskiem, ir skaidrs, ka uh, riski ir uh, jāiegrožo efektīvāk. Uh, bet, eh, protams, mums ir vajadzīgs panākt tādu plašāku eh, sviras efektu. Taču, ja mēs eh, paaugstinām prasības pēc kapitāla, varbūt tāda globāla svirošanas iespējams nemaz nav vajadzīga. Faktiski šādā veidā mēs atrisinām divas problēmas. Eiropa Eh, nevarēs tikt cauri ar argumentāciju, ka banka ir pārāk liela, lai eh, tā, eh, teiksim, izgāstos vai bankrotētu. Bet nedrīkst aizmirst, ka Eiropas sistēma nav tāda pat kā Amerikas sistēma. Un ko tas Eiropā īsti nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums ir jāstāsta, kā mēs varam ierobežot visus tos riskus, kam bankas tiek pakļautas mm, neatkarīgi no tā, kāds ir šo uh, risku, teiksim, apjoms, pakāpe. Un uh, būtu labi, ja, teiksim, šīs te kapitāla prasības to varētu nosekt. Protams, ka pastāv šis uh, globālais virs efekts, kas ir jāņem vērā. Un mēs domājam, ka mums vajag risināt abas lietas vienlaidzīgi. Uh, riska saskaņošana un eh, globālā svirošana. Es domāju, varbūt noslēgumā jāpiemina vēl viena lieta, un proti, ka mēs pievērsīsim sīkāk, eh, plašāku uzmanību eh, tieši risku definēšanai Jo, ja tas būtu izdarīts labāk pagātnē, tad varbūt, ka situācija būtu labāka. Jo man liekas, ka pagātnes likumdošanā tieši tā ir pieļautā kļūda vai nepilnība. Mums ir jāpanāk tāds, tāda līdzsvarota pieeja tam, kā uh, riski tiek uzskaitīti un tiek, kā tie tiek atspoguļot finanšu pārskatos. Paldies, uh, Hokmār kungs, lūdzu. Paldies par pacietību. Nu, nav jau nekādas problēmas, un es jau būtībā varu teikt, ka es piekrītu daudz kam, kas tika teikts, un tādēļ taupīt laiku, bet tomēr ir dažas lietas, ko es vēlētos piebilst. Man patīk referenta stratēģija attiecībā uz to, ka ir nepieciešams ietekmes izvērtējums un ir jāizpēta seks tam visam, par ko mēs te runājam. Šajā komitejā mēs nepārtraukt runājam par to, ka ir nepieciešams nodrošināt vienkāršāku un labāku finansēšanas režīmu maziem un vidiem uzņēmiem. Jo gal galā mums nav jādara kaut kas pretējs, kaut kas tāds, kas uh, izraisīs gluži pretēju efektu, un tas reālajai ekonomikai nekādā veidā nepalīdzēs. Es domāju, ka ir jāatcerās, ka pastāv riski un riski. Riski ir ļoti dažādi. Un pašlaik ir parādīsies tāda tendence, ka visu laiku runāt eh, par uh, eh, svīras attiecībām, bet pagājušajās diskusijās mēs sacījām, ka Eiropas bankām trūkst kapitāla, bet es nedomāju, ka tas ir īsti pareizi, jo jāpanāk eh, pareizais līdzsvars Tas viss ir atkarīgs no tā, kāda veida riski tiek ņemti vērā. Tas ir atkarīgs arī no kaut kā cita. Jo uh, nevar apgalvot, uh, ka jo vairāk kapitāla bankai, jo tas ir labāk. Kaut kādā ļoti šaurā nozīmē tas tā ir. Bet, ja ir pārāk kapitalizēta banka, tad mums būs kapitāla trūkums uh, tautsēmniecībā. Uh, Visa šī mūsu stratēģija 2020. Eh, gadam pasvītro to, ka mums vajadzēs finansēt inovācijas, eh, zinātniskos pētījumus un tā tālāk. Un jo kapitalizētāks būs bankas, jo mazāk būs kapitāla investīcijām, kas ir eh, ļoti svarīgas, lai stabilizētu Eiropas ekonomiku. Un to mums nevajadzētu aizmirst. Pretējā gadījumā uh, Eh, mēs nonāksim pie tā, ka izaugsme eh, palēnināsies, mēs zaudēsim darba vietas un tā tālāk. Un galvenais draudz šodien un šobrīd attiecībās finanšu stabilitāte Eiropas ekonomikā ir milzīgie valstu parādi, milzīgie budžeta deficīti. Un tad, kad situācija ir tāda, kā tā ir dažās valstīs, tad tur, kur nav, teiksim, tad kapitāla prasības bankām neatrisinās šīs te ekonomikas stabilizēšanas problēmas. Tā kā mums ir vajadzīgs veikt virkni dažādu visaptverošu pasākumu. Un tad, kad mēs runājam par sekām, kādas būs uh, banku lielā, kapitāla prasība palielināšanai, tad mums ir jāskatās gan uz bankām, gan uz uh, apdrošināšanas kompāniju maksāt spēju, jo mums ir apdrošināšanas eh, nozare, un uh, tur faktiski grūti saskatīt problēmas, kas varētu būt radušās no, uh, teiksim, kapitāla nepietiekamības. Uh, taču, ja mēs tādas prasības izvirzīsim, tad varētu uh, rasties uh, situācija, uh, kad uh, pārmērīgas kapitāla prasības finanšu institūcijām varētu radīt nepietiekamu kapitālu tauce, uh, apgrozībā tautsēmniecībā. Tāpēc ir svarīgi veikt uh, šos ietekmes izvērtējumus, bet uz lietām ir jāstāsta plašāk. Mēs nevaram pieņemt likumdošanu, koncentrēties šauri, skatoties tikai uz banku nozari. Mums ir jāskatās, kā e, ekonomika var iegūt no stabila un dinamiska finanšu tirgus. Izteikšos pavisam īsi, jo tiešām īpaši daudz laika nav sakama kārtīs kundze, bet es gribēju paust atbalstu tai pieeja, ko izteica referents Karas kungs. KPD 3 pieredze liecina, ka ir nepieciešams, lai mums būtu pašiecenatības ziņojums, ka ir vajadzīga uzklausīšana, vajadzīgas ietekmes novērtējums. Un tā varam nodrošināt to, ka parlaments un šī komiteja zināmā mērā dod tādu kā mandātu komisijai Un tad pamatojoties, tas notiek pamatojoties uz šādu analīzi, un mēs varam pieprasīt kādu veidu saturu, ko mēs vēlamies redzēt KPD3, pirms nonākam pie Bāzels eh, komitejas lēmuma. Tāpēc augstu atzī, vērtēju referentu pie šai jautājumā un atbalstu to, it īpaši attiecībā šīm saiknēm starp KPD3 un 4. Negribu atkārtot to, kas jau tika teiks, bet, protams, ka Pilnīgi noteikti mums nāksies šis eh, reformas G20 ietvaros nolemtos lēmums arī ratificēt šeit Eiropā. Un tas būs saistīts ar kapitālu politiku, ar sistēmisku risku novēršanu. Tātad tas mums viss ir šeit jāiestrā, un, protams, arī būs eh, jācīnās par šo prociklisko raksturu. Tas šobrīd jau pašreizējos tiesību aktos tiek iestrādāts. Un tāpēc visu šo iemeslu dēļ ir ļoti svarīgi uh, redzēt, kas tad notiks, kas notiks šo diskusiju rezultātā, viedokļu apmaiņas rezultātā. Nu, un, protams, arī, kas notiks uzklausīšanas rezultātā, kur dzirdēsim virkni e, ekspertus. Mūsu komiteja līdz ar to, zinām, var aizvarzīties tā kā tādā avangardā, un bazēs komiteja gandrīz paliks iepakaļus. Un tas ļoti labi, tāpēc es atbalstu referentu piešai ziņā. Paldies, turpina Balzas kundze. Jā, šķiet, ka tā esam diezgan vienoti, un pēdējais runātājs ir Anika Tūri. Karaskungs, vai jūs arī vēl gribējāt teikt noslēgumu vārdus pēc tam, vai, vai Georgija kundzei tagad dosim vārdu? Jā, uh, yeah. okay. uh, thank you very much, Madam Chair. Paldies priekšādātāji. Paldies, priekšsēdētājs kundz. Képen meg kellene vizsgálni majd egy hatástanulmányban, itt többen említ. Vēlējos uzsvērt reģionālo aspektu. Mums noteikti vajadzētu veikt ietekmes izvērtējumu. Ietekmes izvērtējumā mums ir jāpasaka. Kā pasākumi ietekmē atšķirīgas Eiropas reģionus. Organizējot debats par KPD 3, mēs jau to minējām. Vai pasākumu tāds ciešāks tvēriens eh, austrumu un centrālajā Eiropā nevarētu nest līdz trūkumus? Austrum un centrālajā Eiropā krīze ir plosījusies ar ļoti lielu spēku, bet banku sistēma tur nebūtu nebija tik neveiksmīga. Kapitāla palielināšana šajās valstīs varbūt nebija tik daudz nepieciešama kā rietum valstīs e, banku arhitektūra ir laba, stabila, tās ir guvušas labas panākumus, bet, piemēram, Rietuma Eiropā uh, tirgus nokļuva lielās grūtībās, pietrūkst likviditātes un mazie un vidēja uzņēmumi nevarēja uh, ņemt aizdevumus. Ja šie pasākumi kļūs vēl stingrāki, tad, protams, uh, aizņēmumu ņemšana kļūs vēl sarežģītāka un eh, Austrum Eiropas, kā arī Centrāla Eiropas MVU nokļūt pie aizdevumiem būs vēl grūtāk. Tā tad vajadzētu komisijai veikt ietekmes izvērtējumu. Noteikti ir jāizmeklē, kā šie dažādie pasākumi ir ietekmējuši atšķirīgs Eiropas reģions. Paldies! Okay, thank you. Paldies, saka priekšādātāji. Mēs jau esam apmēram par 40 minūtēm iekavējušas, un nu, Karaskungs vai tiešām vēlties uzstāties? Nē, ļoti labi, ka atsakāties no vārda. Lieliski. Es domāju, ka par kalendāru jau tika runāts. Referents jau to izklāstīja, bet arī izplatīsim, protams, to jums rakstiski. Tālāk pāriem pie nākošā punkta darbu kārtībā, tas ir punkts numur 5, biržas sarakstā iekļauto sabiedrību vadītāju ielāgojums un atalgojuma politika finanšu pakalpojumu sektorā. Un šeit referents mums ir Saic Alkadrāvi. Lūdzu. Ko tā te kolēģi? Šis ziņojums par atalgojumu un atalgojumu politiku finanšu pakalpojumu sektorā ir savā aptvērumā ierobežots procedurālu iemeslu dēļ. Mums bija faktiski jāprecizē vēl šeit tas eh, aptvērums. Esmu un gatavs konstruktīvām arī sarunām vēl par šiem jautājumiem un gatavs iestāvāt uh, grozījumos arī precizējums. Nu, protams, ka nevarēsim būt viens prāts par pilnīgi visu, bet man ir tāda sajūta, ka kopumā tomēr, nu, pāri grupām mums pastāv tāda zinām vienošanās par to, ka problēma par pārliecīgu atalgojumu politiku ir jārisina šī jautājuma ir, šī jautājuma ir ļoti svarīga no kopējos, daļa no kopējām debatēm, un nu, kas notiek ar šīm biržas sarakstos kotētajām sabiedrībām, un kā tās varētu tikt vadītas. Kā saprotat, komisija drīzumā arī nāks klajā ar zaļo grāmatu par šo jomu, pievēršoties uzdevumiem, kas būtu jāveic valdē, riska pārvaldībai, kā jānotiek, kā tai jātiek organizētai, kas notiek ar ārējo revīziju, kas notiek ar finanšu uzraudzību, kādas ir tās funkcijas. Uh, un kā vispār notiek korporatīvā pārvaldība šajā jomā. Tātad turpmāko pāris nedēļu laikā komisijas dokumentā tas tiks minēts, un mēs varētu līdz ar to laiku gadā nonākt arī pie jaunā tiesība aktus, kur aicina savā ziņāmā. Finanšu praksis mums ir krīze mums ļoti parādījusi šīs sistēmas e, vājās viestas kolēģi. Nu, šobrīd izmantojam ad hoc regulu, lai risinātu problēmas, kas ir redušās. Nosakām jaunas kapitāla prasības bankām veidojam Eiropas uzraudzības iestādi. Nu, protams, viss ir struktūra, struktūrāli ļoti svarīgi pasākumi, bet tajā pašā laikā mums nepieciešams īstenot arī pasākumus, kurus īsteno pašas bankas. Riska pārvaldība komercdarbībā ir ārkārtīgi svarīga. Vienalga, vai mēs runājam par finanšu iestādi, kas ir kotēta biržā vai nē. Un te ir jābūt noteiktam virknē procedūru kas nosaka, kā, notiek, kā tiek veidot atalgojuma politika, un pēc iespējas jāizvarās no nu, dažādu veidu riskiem. Turklāt vienlaicīgi jāgarantē arī pietiekama pārskatāmība. Un, protams, finanšu uzaudzītāja iestādē tas laik pa laikam būtu jāpārbauda. Neiešu cauri visām rekomendācijām, ko esmu iekļāvis savā ziņojumā. Komisija arī pagājušajā gadu uzņēmās iniciatīvu, organizē virkni fórums un ir jau spērti soļi pareizajos virzienos esam nonākuši tik tālu šajās debatēs, ka mums vajadzīgs kaut kas konkrēts, pavisam konkrēts un juridiski saistošs. Apskatīja arī Makārtīs kundzes ziņojumu par kapitālu pietiekamību, piemēram, tur bija arī virkni ļoti interesanti punkti nenoliedzami attiecībā uz atalgojumu, par procentuāliem apmēriem, kas var tikt izmantoti atalgojumam un kompensācijām salīdzinot ar kapitālu un atkal investējumu kapitālu, bet manā ziņojumā vēl iekļauj pāris papildus svarīgus ziņojumus. Manuprāt, ka mums ir ieinteresētajām pusēm jāpiešķir šeit lielāka loma, respektīvi tās pašām lielākā savās rokās būtu jābūt noteikti atlīdzību direktoriem šādās bir biržās kotētās sabiedrībās. Nu, varbūt ir jāveic tāda veida, kā, nu, kā pārunvešanas komiteja vai operacionālā risku pār, operatīvo risku pārvaldība, pārvaldība arī savukārt ir jāveic pirms tam, un uh, finanšu uzraudzītāja iestādē ir jāapstiprina šāda veida jautājumi, lai izveidos no interešu konfliktiem starp risku pārvaldību un operatīvajām vienībām šādās sabiedrībās. Un turklāt apstiprinājums būtu jāsaņem tātad no finanšu pārvaldītāja, uzraudzītāja iestādes. Nu, summa kādos apmēros šī, šī kompensācija tiek izmaksāta, tā būtu jāsaskaņo ar ilgtermiņa mērķiem, un šāda veida noteikumiem jā, jābūt izstrādātiem jau iepriekš, tie jāizmanto vidē draudzīgi, ilgspējīgi risinājumi. Un gribu turklāt aizstāvēt arī tādu salīdzinoši saprātīgu um, sadalījumu kompensācijām, ja sabiedrības ietvaros, nezinu, varbūt esmu pārāk tālākajos šajā jomā. Jo Jo zinu, ka, piemēram, lielākoties šīs prēmijas mazīgos apjām, apjomos tika izmaksātas tikai pašiem augstākajiem vadības eh, pārstāvjiem, bet darbinieki no tā, piemēram, neko pat ne, ne, nedabūja. Tikpat ir daudz arī ļoti daudz laisti pensijās ar milzīgiem eh, pirmspensijas pabalstiem un tam līdzīgi. Nu, un eh, šāda veida noteikumi jābūt izstrādātiem jau iepriekš. Nu, noslēgumā pāris punktu. Pirmām kārtām ziņojumā, protams, ir ļoti daudz punktu, kas jau iekļaut kapitāla pietiekamības direktīvā. Un atsevišķās jomās, jāsaka, finanšu uzraudzītāja loma ir jāstiprina. Un tas, protams, jādara ar tiesību aktu palīdzību. Un tāpēc gribu aicināt komisiju uzņemties atbilstīgas iniciatīvas šai ziņā. Tā, lai varētu šis šādu uzraudzītāju iestāju saņemt vispārēju pārskatu par to, kā tad tiek organizēta konkrētā biržas sarakstā iekļautā sabiedrība, lai varētu, piemēram, arī rādīt ar pirkstu un kaunināt to tās sabiedrības, kas rīkojas neatbilstīgi un uzlikt sankcijas, ja šāda prasības netiek ievērotas. Turklāt gribētu arī aizstāvēt vēl virkni punktu, kas varbūt drīzāk ir politiskāk pēc sava rakstura, bet kas tepat laikā ir saistīti ar šo ziņojumu un tā tēmu. Nu, piemēram, centiens mest var eh, meklēt, piemēram, iespēju noteikt nodokli šāda veida prēmijām. Tas, protams, vēl būtu jāsaskaņo ar starptautisko valūtas fondu, piemēram, par koordinētu banku nodokli un tam līdzīgi. Nu, ar to arī beigšu savu uzstāšanos, jo gribu redzēt, kādas tad ir manu kolēģu reakcijas uz šo priekšlikumu un ziņojumu. Paldies, turpina Balzas kundze, paldies! Heglund kungs, kungs vēlējās izteikties, un pārējie ēnu referenti, protams, arī varētu dot man ziņu, ja vēlas izteikties. Paldies priekšādātājs, saka Haglund kungs, paldies arī referentam. Jūs ziņojums ir ārkārtīgi interesants. Nu, un, protams, ka ziņojums tāpat laikā ir ļoti svarīgs. Man gan personīgi šķiet, ka varbūt Zināmā mērā tas arī, nu, zināmā mērā simbolizē to, cik tālu mēs varam iet populismā. Mums ir jāmeklē šis līdzsvars, protams, ir jāīsteno pasākumi, lai regulētu to, kā notiek atalgojums šādās uh, eh, biežāk kotētās iestā, uzņēmumos, bet tāpat laikā nedrīkstam arī krist galējībās nevaram regulēt eh, visu tik precīzi, kas varbūt drīzāk būtu regulējums sabiedrības vai uzņēmumu iekšienē. Tāpēc šis līdzsvars, jāsaka, nav viegli sasniedzams, un tāpēc augstu vērtēju referentu priekšlikumu diskutēt ar ēnu referentiem par šiem jautājumiem gan pirms, gan pēc šīs apspriedzes. Par ļoti daudziem jautājumiem, domāju, varēsim nonākt pie kopēja viedokļa. Izteikšu tikai dažus komentārus, jo mums nav pārāk daudz laika. Domāju, ka ziņojums lielumā pārsvarā ir ļoti labs. Ir vairāk elementi, kam gan nevar piekrist, nu, piemēram, tiek norādīts uz problēmām ar atlīdzībām un ka, teiks, ka šis, tas ir izraisījis lielāk, lielākoties bijis arī krīzes cēlons, tam es nevaru piekrist, tas, es domāju, ir uh, pārspīlējums. Tiek runāts arī par, teiksim, par tādu kā apdrošināšanas, jeb stabilitātes fonda veidošanu. Es nedomāju arī, ka tas ir uh, atklāt sakot vajadzīgs. Es nedomāju, ka tam vajadzētu būt daļai no atlīdzības politikas apspriedēm. Es turklāt nedomāju, ka būtu nepieciešams pētīt arī atšķirības starp nu, prēmiju un atlīdzības izmaksāšanu augstākos un zemākos sabiedrības līmeņus. Es domāju, ka tas uzņēmumam pašam nu, būtu jālem. Un man arī nepārliecina šī procentuālo apmēru apsvēršana. Nu, kā tad jūs zinat, cik daudz eh, no līdzekļiem var izmaksāt? Nu, protams, varbūt ir labi panākt kādu līdzsvaru, bet es domāju, ka varbūt šā procentāli nosakot kaut kādus skaitļus nebūtu tā pareizākā pieeja. Nu, bet tas varbūt nav vienīgais veids. Um, runājot par bankām, būtu labi atcerēties, ka ne visas bankas savukārt tiek kotētas biržā. Ir ļoti daudzas bankas, kas darbojas pavisam uz citiem pamatiem, kas darbojas kā fondi, uz fondu pamatiem, un tāpēc līdz ar to šie noteikumi tām nebūs piemērojami. Tāpēc vajadzētu padomāt, kā šo apvērumu paplašināt. Es pats personīgi arī ne, neticu, ka vajadzīgs šāds nodoklis, ar ko apliktu prēmijas, bet, eh, nu, ir virkne lietu, tātad, par kurām iesniegšu grozījumus, nenoliedzam, nenovēršami, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par labu kopēju risinājumu, tādu dokumentu, kurā visas šīs galvenās problēmas skaidri tiek arī izklāstītas Nu, un pēc tam mums jāpaskatās pašiem viens spogulī un jāpaskatās, cik daudz tad vēlamies regulēt tikai tāpēc, lai vēlam izveidot stabilu banku sektoru, bet un cik, cik daudz vēlamies to darīt tikai tāpēc, ka uz mums tiek izdarīts tāds populistisks spiediens, spiediens, ko ir radījuši pašreizējā ekonomikas krīze. Un es domāju, ka pašreiz līdzsvars ir tāds, nu, diezgan uh, Eh, labs, nu vēl gan papildus, tomēr būs vēl vajadzīgs diskusijas, bet esmu pārliecināts, ka būs ļoti labs ziņojums beigu beigās. Paldies! Paldies, turpin priekšā, tā tā tālāk nākamais runātājs. Kamfēna kungs. Paldies, jā, es arī pilnībā piekrītu šī ziņojuma kopējai līnijai man jau ir bijušas arī domstarpības, jā, ar šeit ar liberāļu grupas kolēģi attiecībā uz to, ka atlīdzība ir vai nav katras sabiedrības iekšējais lēmums. Un nu, es domāju, vienā brīdī, ja sistēma tiek veidota, tad šī sistēma uh, ir jāveido tādā vispārīgā veidā. Mēs jau nerunājam par konkrēti vienas atlīdzības noteikumu, nē, mēs runājam par kaut kādu virkni atlīdzības uh, piešķiršanas noteikumu attiecībā uz sabiedrību direktoriem kopumā. Uh, un varam izstrādāt šeit zināmus kritērijus, noteikums. Tie var būt, piemēram, politiski, tie var būt arī eh, tādi, ko konkrētās eh, dalību valsts var atbalstīt, vai to var noteikt ar tiesību aktiem, definējot, piemēram, algu attīstības, minimālās algas attīstības, tā tas notiek valsts līmeņos, un nav nekāda iemesla, kāpēc mēs nevarētu apspriest arī šādu veidu noteikumu veidošanu. Mēs jau šeit nerunājam tik daudz par tādu politiku, cik naudas viņi konkrēti saņems. Nē, mēs runājam par vispārīgiem kritērijiem. Jo, protams, ka politiķa ziņā nav noteikti atalgojums, bet politiķai ir jānosaka noteikumi, juridiskais ietvers, kas pēc tam tirgus dalībniekiem ļauj attiecīgi arī rīkoties, veikt sarunas savā starpā, piemērojot vispārējo ietveru, vispārējo struktūru. Un domāju, tāpēc referentu pieeja, manuprāt, ļoti slavējama un domāju, ka arī priekšlikumu tālāk tiesību aktiem, manuprāt, varētu būt ļoti atbilstīgi. Nu, trīs īsi komentāri. Pirmām kārtām jautājums par to, ka akcionāriem jā, jāsaņem iespēja balsot par vai pret direktoram vadītājiem noteikto atalgojumu saistībā ar labas pārvaldības principiem. Un tādā veidā, teiksim, palielinātos, piemēram, pārskatāmības iespēja no otras puses. E, te jābūt arī kaut kādam mainīgajam elementam šajā atalgojumā kas var būt saistīts, piemēram, ar virkni kritēriju, kritēriju, kas nedrīkst būt nekād citādi kā vien finansiāli pēc savu raksturu. Nereti e, tiek nošķirta Eh, piemēram, Eiropas vadības prakse, no Amerikas vadības prakses. Nu, Eiropā tīri vēsturiski tiek parasti ņemt vērā arī citi kriteriji, ne tikai finansiālie kriteriji, un šajā ziņā mēs esam eh, regresējuši pēdējos eh, gadu desmitos, pēdējos gados, un domāju, ka svarīgi būtu ievērst ieviest tādus kriterijus kā sociālās atbildības kritērija, vides draudzīguma kritērija, Un tad, pamatoties uz šādiem kritērijiem, var, kritērijiem var izmērtēt mainīgo daļu šāda uzņēmuma vadītāja atalgojumā. Es esmu šai saistībā grasos arī iesniegt virkni grozījumu un ceru, ka mēs varēsim ar referentu arī par to visu vienoties. Paldies! Viki. Lielas paldies, Viki! Es centīšos izteikties ātri. Paldies referentam. Diskusijas pagājušajā nedēļā bija ļoti veiksmīgas. Piekrīt daudz kam, ko viņš teica. Kaut gan, protams, negluži visam Īpaši mani priecē tas, ka viņš skatās uz šo kopējo korporatīvo pārvaldību, ne tikai uz šo atlīdzības jautājumu tādā sašaurinātā izpratnē. Es savu ziņojumos mēs skaidri redzam, kā tiek skaidrot riski, ko uzņems uzņēmums, kad gatavo bilans, kā viņš to at, atspoguļo bilancē, kā risks tiek sadalīts. Nu, un tas princips, ka at, atlīdzība ir atkarīga no ilgtermiņa e, produktivitātes ir ļoti svarīgs. Tā lai nav, ka, lūk, vienu gadu bilancē tas kaut kā tiek atspoguļots, tas viss aktīvs pārdod un pēc tam laimīgi staigā tālāk. Un tāpēc svarīgi jādomāt arī šeit gan par juristu iesaistīšanu, ārējo revīziju un tam līdzīgi. Ļoti labi, ka jūs ziņojumā esat pier, pie, pieminējis arī dažādas uzraudzības iestādes, un, nu, piemēram, Lielbritānijā, nu, ka ir jābūt virkni institūcijiem, kam iziet cauri pirms nonākt tālāk pie finanšu iestāžu valdēm. Domāju, ka mums jārīkojas samērīgi, proporcionāli. Šeit ir pastāv arī dažādas nelielas finanšu iestādes, kur varbūt būtu ļoti sarežģīti veidot speciāli atsevišķu riski izvērtējumu komitejas, tas varbūt būtu ir struktūrāli ļoti sarežģīti. Un tāpat laikā, nu jā, mums jādomā arī tādā globālā kontekstā, ne tikai Eiropas kontekstā. Ja mēs, piemēram, uzliksim nodokļus šeit tieši tikai tīri Eiropas līmenī, tad, protams, ka cilvēki dosies un dibinās šīs finanšu iestādes ārpus eh, Eiropas Savienības, un tas nav tas, ko vēlamies panākt. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Arī man labprāt gribētos kaut ko teikt šobrīd, bet es tomēr to nedarīšu, es vienkārši sagatavošu grozījumus. Referentkungs vēlties vēl kaut ko teikt noslēgumā. Jā, pavisam īsti varu vēl kaut ko pateikt, nu es esmu ņēmis vērā visu, kas tika teikts. Paldies kolēģiem par to. Un ar nepacietību gadīšu arī jūs grozījums nenoliedzam. Ceru, ka būs daudz konstruktīvu ideju tajos. Un ceru, ka mums ir kopīgiem spēkiem izdosies arī strādāt pie, kop, pie, strādāt pie m, mm, projektu un panākt labu rezultātu. Paldies, turpina priekšsādātāji. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. mājas. Un nākamā grozījuma izskatīšana un balsojums komitejā varētu būt 22. jūnijā. Lūk, vēl viena lieta, kas varētu tikt nodot plenārsēdē jūlijā, ja viss veiksies atbilstīgi. Tā, tagad tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir sastais darba kārtības punkts. Finanšu instrumentu tirzniecības regulēšana, tumšie fondi, jeb angliski dark pools, uh, Un šeit eh, tā ir pirmā viedokļa apmaiņa par pašiniciatīvas ziņojumu, un referenti ir Keis Vinbērn. Kei, lūdzu, jums vārds. Much, Chairman, and... Paldies, priekšsēdētāji, un eh, es augstu vērtēju šo iespēju veikt šo viedokļu apmaiņu, jo man liekas, eh, tas ir jādara, jo, nu, es ļoti atceros, kā man apsveic, piemēram, mani par manu tāds saucamo peldbaseinu ziņojumu, un uh, Mēs šeit runājam par MIFID eh, tirgus instrumenti, par ko mēs daudz šeit runājam. Tie savā veidā regulē tirgus funkcionēšanu. Tas ir saistīts ar prospektus direktīvu, ar eh, caurskatāmības direktīvu un citām. 2007. gada novembrī tika pieņemts MIFID un to pieņem gan tirgus eh, spēlētāji, gan pārvaldītāji. Mums ir jāpārskata MIFI darbība eh, nākamā gada sākumā. MIFID ieviešana bija saistīta ar finanšu nestabilitātes periodu tirgos, un tādēļ visi e, dati, kas liecina par MIFID ietekmi, faktiski varēs palīdzēt analizēt krīzi. Likumdošanas pamats e, bija harmonizēt finanšu tirgus Eiropā un palielināt vai e, palīdzēt konkurencei un koncentrācijas likuma atcelšana nodrošināja lielāku vienlīdzību caur dažādām tirdzniecības platformām, labāk aizsargāja investorus un harmonizēja finanšu tirgus Eiropā. Dažādas tirdzniecības platformas ir balstījis uz dažādiem saskatāmības nosacījumiem un izņēmumiem, kas iestver arī citas vērtspapīru klases, ne tikai akcijas. Un MIFID aptver arī uh, kont kontratizniecības pasākumus, uh, lai nodrošinātu atbilstošu investoru aizsardzību. Taču krīzes dēļ uh, tirgu notikuši dažādas neparedzētas pārmaiņas kopš MIFID ieviešanas tiek ievies, jaun, tiek ievies jaunas uh, tehnoloģijas un jauna algoritmiska tirzniecība. Un, kas ir vēl svarā, svarīgāk, atpasinātie vērts papīri, kā ir atzīts visā pasaulē, eh, prasa īpašu regulējumu. Un šī jaunā tehnoloģiskā ēra un prasība pēc lielākas caurskatāmības uh, ir novedus pie tā, ka mēs sīkāk izskatīsim eh, tumšos fondus un kā MIFID ir ietekmējušo situāciju. Tirzniecības apjomi eh, faktiski ir realizēti slepus, eh, nepaziņojot skaidri šos te cenu veidošanas mehānismus un daudzpusēji uh, E, instrumenti, tā saucamie MTF, interne, internalizē šos te maksājumus. Un jāsaka, tā saucamie BSN vienmēr ir eksistējuši pirms MIFID, un nevienmēr viss šās operācijas notiek caurskatāmi un atklāti. Un tādēļ ir e, jācenšas noteikt, kā tad e, īsti notiek šīs operācijas, kuras notiek slepeni, cik liela e, tirgus proporciju aizņem šī te slepenā tirzniecība vai neatklāta tā neatklātās cenas. ASV tirgu, piem, tirgi, piemēram, regulē šīs atšķirīgās tirgus platformas un daudz plašāk nekā tas notiek Eiropas Savienībā. Mums ir jāmācās no ASV e, pieredzes par to, kā regulēt tā saucamos tumšos fondus. Un finanšu pakalpojumu dienas ASV ir uh, noteicis, eh, ka mazāk kā viens procents tiek realizēts šādā veidā. Kaut gan iespējams, ka Eiropā šis procents ir daudz augstāks. Iespējams, ka jums vajadzētu nedaudz palstīt dažādas dokumentus, lai jūs saprastu, kas šie tumšie fondi ir, kā šī slepenā vai tumšā tirzniecība notiek. Uh, Un e, Caesar programmas dokumenti arī ir ļoti noderīgi, un TAB grupa 2009. gada oktobrī nāca uh, klajā ar virkni uh, secinājumiem par uh, tumšiem fondiem un to darbību Eiropā. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Kempenkungs? Nē? Oli vēlas Salšmits. Tātad lūdzu viņam pirmajam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par šo ievadu. Pirmais jautājums, ko jūs šeit sakarā vēlties darīt, vai tas tirgum gal galā ir labi vai slikti, varbūt jūs varat vismaz kādu tādu mājienu dot, ko jūs par to domājat, jo tas ir ļoti būtiski. Vai tas ir kaut kas tāds, kas var tirgum mm, eh, cenu noteikšanas jomā izrādīties kaut kas labs, vai tas varētu radīt labāk funkcionējošu tirgu? Nu, es arī esmu centies te tos dokumentus pētīt, bet Es, starp citu, nemaz nedomāju, ka jūs par peldbasēniem gatavojāt, tā, gatavojaties uh, eh, rakstīt ziņojumu. Bet jūs runājat par uh, kaut ko, kas notiek tumsā, vai tas notiek pirms tirdzniecības operācijām vai kā citādi, nu tas jau dod iespēju, ka tas nav labi. Uh, Runājot par MIFID, atceroties eh, par to, tad, kad mēs runājam par šo dokumentu, šeit galvenais eh, moments, galvenais atslēgas vārds faktiski bija caurskatāmība, respektīvi nepieciešamība zināt, kas īsti notiek. Es esmu mazais investors, un es, piemēram, gribu zināt, Nu, es katrā ziņā negribētu būt tāds investors, kas katru dienu investē, tā teikt, pa tumšo. Uh, Un jāsaka, ka tirgū, diemžēl, šo tumšo fonu proporcija pieaug. Un, ja tas tā ir, mums ir pamats bažām un kaut kas ir jādara lietas labā. Cenšoties nodrošināt lielāku atklātību, tāpat laikā nezaudējot vitāli svarīgos instrumentus eh, šādu darījumu veikšanai. Jo, kā jūs sacījāt, jaunās IT tehnoloģijas ir faktiski izmainījušas visu tirgu. Un, protams, ka vieglāk to visu bija darīt tad, kad, teiksim, liela akcija apjoma tika pārdoti uh, biržā, tad, kad tas faktiski notika, tā teikt, biržā uz grīdas vai biržas zālē tieši, nevis elektroniski. Un te es eh, neesmu tik ļoti pārliecināts par to, pie kā tad mēs te nonāksim, bet es negribētu redzēt tādus finanšu instrumentus, mm, kas darbojas kaut kur tumsā. Un es domāju, ka šai komitejā mēs varētu papūlēties kaut ko darīt lietas labā. Un pēdējais arguments par kapitāla prasībām, piemēram, uh, Visam ir jābūt caurskatāmam. Visiem tirgus dalībniekiem ir jābūt vismaz teoretiski spējīgiem, viņiem vismaz jābūt iespējai uzzināt, kas notikt. Un uzzināt, kas tirgu notiek, tad, kad viņi šajā tirgu iesaistās un iesaistās šajos tirdzniecības darījumos. Paldies! Jūs teicāt saprātīgs vai jūtīgs? Es tā īsti nesapratu, saka Makārtīs kundze. Es apsveicu referenti par eh, prezentāciju, bet eh, man tā īsti nav skaidrs, kāds tad ir aptvērums un kādus tad īsti jautājumus mēs aptversim. Un kas vispār ir tie īstie tumšie fondi? Uh, Un es saprotu, ka tur laikam ir kaut kas, par ko satraukties. Skaidrs, ka tur trūkst atklātības, mums trūkst datu par to, cik daudz šo tumšo fondu ir. Mēs nevaram saņemt arī drošu statistiku, bet es arī nezinu, cik tālu mēs varam izpētīt šo jomu. Jo, ja jau tā ir finanšu tirgus tumšā puse, tad ko tad mēs tur varam izpētīt? Es esmu lasījusi virkni rakstus Jo šeit es gribētu teikt, ka tas nav tieši saistīts ar finanšu krīzi, bet faktiski mums ir tāds divu ātrumu tirgus. Mums pieauga tumšo apgrozījums tumšajos fondos un savukārt krītas e, publikas uzticība, sabiedrības uzticība finanšu tirgiem. Un līdz ar to mums ir jārisina šie jautājumi. Es Olas Šmitam piekrītu. Tātad jautājums ir, kādi ir riski un kādi būs iegumi, kā tā ir šo tumšo fondu vērtība. Jo, ja jau viņi nodrošina lielāku likvidātu, un ja mēs paskatāmies uz um, KPD, tad faktiski šīs, uh, šie pasākumi ir vērts uz likviditātes palielināšanu. Bet, neskatoties uz to, uh, ka tie tumšie fondi, acīm redzot, ir jāpublisko uh, tas, kas tur notiek. Eh, kā ēnu referenti. Eh, tas ir jāpaskatās viss arī no MIFID eh, direktīvas darbības viedokļa. Jāpaskatās, ko tirgus iegūs šādā situācijā. Jo varbūt, ka kāds uzskatīs, ka, lai nestabilizētu, lai nedestabilizētu tirgu, nu šiem darījumiem tā arī tumsā ir jāpaliek. Nu, savukārt citi uzskata, ka tas, ka trūk šīs caurskatāmības un atklātības, var rasties kaut kādi zaudējumi. Nu, taču e, neregulētos tīklos droši vien e, šāda te e, tumšo fonda darbība ir vēl daudz aktīvāka. Es domāju, ka mēs diez vai aizraksimies līdz saknē šajos jautājumos, bet varbūt mēs varam vismaz ieskicēt veidu, kā tad attiekties par šiem jautājumiem, varbūt ir jāveic izmeklēšana un analīze, jālūdz komisijai sīkāk izskatīt šo jomu. Uh, bet es domāju, ka mums e, nevajadzētu iegrimt tehniskās uh, detaļās par to, kā tad MIFID ir darbojies un, un, un kas tad ir noticis pirms un pēc tirzniecības cikliem un tā tālāk. Man liekas, mums ir jāstāsta uz tādiem fundamentāliem jautājumiem plašākā uh, nozīmē, nevis tik ļoti šauri. Jā, paldies, Paskalūdzu. Jā, es ar Līnē varu piekrist, jo mums, kā Eiropas parlamentam, atkal ir iespēja nāk klajā ar politisku priekšlikumu, kas eh, varētu nākt pirms grozījumu izstrādāšanas MIFI direktīvai un mēs faktiski varētu dot savu ieguldījumu šīm ļoti mm, noderīgajām debatēm. Mēs skatāmies, kādas priekšrocības ir šiem tumšiem fondiem, bet acīm redzot, tiem ir trūkumi, un tie jau ir minēti. Un tas, ka šeit trūks šīs atklātības, faktiski te e, mums jāatceras viena no mācībām, ko esam guvuši no krīzes, tā tad e, jo mazāk ir šīs eh, atklātības, jo mazāk ir iespēju mm, kaut kādā veidā identificēt, teiksim, krīzes tošanos, eh, to, mm, kā tas vai cits eh, tirzniecības veids gūst no noteiktiem kaut kādiem apstākļiem tirgu uh, Un būtībā es nedomāju, ka tumšie fondi dod kādu reālu ieguldījumu tautsēmniecībā. Būtībā no tiem gūst labumu tikai tie, kas šos mehānismus eksploatē, un tās ir lielās Eiropas bankas. Un to viņam nodrošināja tieši šis, nodrošina tieši šis, šis lepenībai, šis atklātības trūkums. Jo, piemēram, biržā kotētās kompānijas uzskata, ka šī ir eh, kontraproduktīva sistēma, eh, piemēram, lieliem uzņēmumiem, jo viņi nezin, kurš tad īsti, eh, kas ir pasūtītājs, kas ir kapitāla, piemēram, devējs un tā tālāk un tā tālāk, un šī neskaidrība viņiem nenāk par labu. Uh, Un šīs viedoklis, protams, atšķirs no banku viedokļa, kuras, protams, eh, aizsargā savas intereses, jo ir galvenās ieguvējas. Ehm, MIFID, piemēram, ieviešana atļāva transakciju izmaksas samazināt, bet, ja jūs paskatieties uz vienības cenu, Tā ir viena lieta, bet jūs paskaties uz kopējo izmaksu masu un attīstību šajā virzienā, tad jūs redzat, ka šeit situācija saglabājas diezgan stabila. Faktiski iegūms šeit gūs ļoti ierobežota, tā teikt, beneficiāra grupa. Paldies, priekšsēdētāji! Saka Stiklers kundze, es piekrītu tiem, kas runā par eh, to, cik svarīgi ir atklātība. Un pats šis nosaukums tumšie fondi uh, saka, ka kaut kas ļoti uh, eh, atbaidoši glūna ārā no tumšiem ūdeņiem, bet runājot par uh, MIFID un pirms tirzniecības cēnu atklāšanu, vajadzētu teikt, ka šeit ir zinām izņēmumi eh, tajā, kas ir un kas nav atklājums, un tas ir ļoti rūpīgi jāizskata. Jāstāsta, vai mēs to tiešām vēlamies, vai mēs esam par vai pret to, bet es vēlētos pieminēt divas lietas. Referenti minēja dokumentus, kas varētu būt lietderīgšai komitejai, vai sekretariāts varētu nodrošināt mums pieeju šiem dokumentiem, vai tā, tie būtu kādā tīmekļu vietnē pieejami, vai e-pastā, vai kā citā. Un otrkārt, es zinu, ka komisijā šeit ir bijis eh, seminārs par tumšiem fondiem, un tāpēc būtu interesanti zināt, kas piedalījās šajā seminārā un eh, kādi bija rezultāti un secinājumi. Un kā tas viss ir saistīts ar MIFID direktīvas pārskatī, pārskatīšanu. Paldies! Jā, un jāsaka, ka mani parasti aicina uz visiem semināriem, bet man parasti nav laika to darīt, jo man jāsēž šeit un ir ļoti grūti, un reizēm tas ir kaitinoši, ka viņi visu šīs interesantās lietas eh, organizēt, mēs tur netiekam klāt. Bet runājot par šī iniciatīva ziņojuma virsrakstu, tas ir tāds nedaudz neparasts, bet mēs uh, zinājām, ko darīt. Mēs tur mēģinājām kaut ko varbūt izdomāt savādāku, bet sistēma mums to tā kā neļāva. Bet uh, mēs tiešām šeit mēģinam pētīt varbūt citas jomas, piemēram, algoritmisko tirzniecību, kas nebūtu nav tumša. Uh, tā attīstās ļoti ātri darījumi notiek bieži un ātri, un ir, teiksim, šīs eh, struktūras varbūt pretēji elementi, kas arī būtu aptverami šajā ziņojumā, nu tas varbūt izskaidro šo dīvaino nosaukumu. Jo iespējams, ka no komisijas arī mēs varam saņemt kaut ko jaunu, vēl kaut ko vairāk, un tas eh, varētu palīdzēt, tas viss varētu tā tad izvērsties lielāks nekā sākumā domāts. Eh, mani interesē arī papētīt, kāda ietekme ir algoritmiskai tirzniecībai, kādas ir priekšrocības un trūkumi. Un mani interesē arī paštumšie fondi un kas notiek, kad, tad, kad jūs mēģinat pārkāpt dažādus sliekšņus. Jo tas attiec ne tikai uz pārņemšanām, bet tas attiec uz uh, kaut ko, kas eh, vispār izaug kaut kur tumsā un uh, tirgus vispār pat nejūt, kas notiek, pirms tas ir parādījies dienas gaismā. Tas man varbūt interesētu. Uh, Un, e, nu, no vienas puses man liekas, ka mēs šeit sākam strādāt e, ar, rakstam nezinām ziņojumu par nezināmo, bet, nu, gan jau mēs laika gaitā e, būsim labāk informēti un sekretariāts mums palīdzēs šeit vienā vietā apvienot, teiksim, visus dokumentus vai vismaz saitas uz šiem dokumentiem. Nu, laikam jau vairāk man nebūtu nekas sakāms. Keita, lūdzu, jāpaldies. Jā, nu te viss ir par to, ka lietas notiek pa tumšo un datus ir grūti dabūt. Bet es domāju, ka pēdējais laiks to darīt, jo nacionālajie regulātori jau vāc šo informāciju pēdējos deviņus mēnešus eh, Cēzara programmai. Un tāpēc mums būs, eh, lūk, šis pārskats un dati, tā kā mums tie būs mūsu rīcībā eh, laikā, kamēr tiks rakstīts ziņojums. Nu, vai tas ir labi vai slikti? Nu, tie, kas atcerās ta, laika, tik pieņemti šie izņēmumi MIFIDā un šie te tirzniecības izņēmumi, lūk, visi šie termini izklausījās ļoti jauki, bet faktiski viņi spēlē noteiktu lomu tirgu, bet jautājums, kurā līmenī viņi sāk ietekmēt cenu veidošanos un e, tirgus efektivitāti, kas pēc tam jau skar visus mūs. Un tādēļ šī te pirmstirzniecības e, atklātības izņēmumi un pēctirzniecības, e, teiksim, cenu atklāšana. Šeit ir, teiksim, šī te runa par to, kā var atklāt šos te rezultātus pēc trīs dienām. Uh, un faktiski šis drīz trīs dienu noilgums ir attaisnojums. To atbalsta lielākā daļa tirgus uh, dalībnieki, bet no otras puses, nu, kāpēc trīs dienas jau gal galā šo informāciju varētu sniegt jau dienas beigās. Uh, šeit tiešām ir vajadzīgs ļoti nopietns pamatojums nepieciešamībai pēc šī trīs dienu noilguma uh, da, līdz datu atklāšanai. Es domāju, ka informācijas mums ir daudz, pie tās ir jāstrādā. Mm. Un uh, mums būs seminārs, kur notiks Cēzara prezentācija, un šķiet, ka tas būs 12. maijā, cerams, un tur mēs plānojam. Tātad visu tīrzniecības vietu pārstāvu strateģiskos investors nāk prezentāciju patentēt uh, eh, to, kas tad īsti ir labs un kas ir slikts uh, šajā te tumšo fondu darbībā. Tehnoloģijas ir izmainījušās pasauli pēdējo trīs gadu laikā ir ārkārtīgi strauji mainīsies, ja mēs runājam par ele elektroniskajām tirzniecības platformām. Un mums tiešām ir jāveido tādi ambiciozi plāni, uh, mēģinot re, nodrošināt to, kādus tirgus mēs vēlamies redzēt un lai tas tiešām būtu uh, to cilvēku interesēs, kuri vēl šo tirgu attīstīt tālāk. Mums daudz kā ir šeit mācīties, un es vēlētos, lai mums šeit būtu tāds iesaistošs process, un es vēlētos, lai ēnu referenti tiktos pietiekoši bieži vismaz šajā sākuma stadijā kamēr mēs nosakām šo te aptvērumu. Šobrīd laika grafiks ir tāds ļoti saspringts, mēs izplatīsim informāciju un datus, tikko tie būs pieejami, un mēs arī sekosim tam, lai mēs saņemtu šos datus turpmāk regulāri. Un Paldies, lai gan mēs varbūt runājam negluši par vienu un to pašu šobrīd, bet labi, ka mēs sākam jau formulēt, izkristalizēt tādas idejas. Paldies! Valēnces kungs no komisijas ir mūsu vidū. Došu vārdu viņai, Valēnces kundzei, un eh, Keija, ja jūs vēlties izteikties pēc komisijas pārstāvis, es jums atļaušu to darīt, bet, nu, jāparūpēs, lai mēs neaizņemtu pārāk daudz laika. Lūdzu, jums vārds. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam Eiropas parlamenta iniciatīvu, uzskatām, ka tas ļoti cieši sasaucas ar eh, komisijas domu gaitu. Iniciatīvas ziņojums un deputāti izteikumi ļoti skaidri norāda uz to, kādas detaļas mums ir jāņem vērā pārskatot MIFID direktīvu. Tagad runājot jau par eh, konkrētiem izteikumiem. Ir eh, divi aspekti, kas šajās debatēs eh, parādās aizvien no jauna - tātad caurskatāmība un konkurence, un arī godīgums. Uh, MIFID izrai, nosprauda šādus mērķus, un piecus, sešus gadus pēc MIFID pieņemšanas mums ir jāpapēta, vai noteikti nosacījumi ir ļāvuši sasniegt šos mērķus. Es domāju, ka pilnīgi jebkurš šajā telpā saprot, ka mums ir jābūt godīgai konkurencei un caurskatāmībai. Tādēļ mums ļoti rūpīgi ir jāizpēta, kādā veidā mēs varam uh, palīdzēt izvairīties no destabilizācijas, ko rada tumšie fondi, bet šeit ir arī dažādi tīkli un citas uh, tirzniecības formas, vai tās vajadzētu regulēt spēcīgāk, vai šeit vajadzētu izveidot pat atsevišķus uh, regulēšanas mehānismus. Ir ļoti labi, ka jūs minējāt arī institūciju lomu tālāk, uh, šis seminārs, um, caurskatāmības seminārs, uh, Īstenībā mums nebija tāda oficiāla semināra, mums bija dažas neformālas tikšanās un dažu atsevišķos gadījumos mēs vienkārši nevis tikāmies ar nozars pārstāvjiem, vienkārši sakritības pēc mēs visi atradāmies vienā telpā. Es vēlējos pateikt, ka mums būs arī turpmākas konsultācijas ar Eiropas parlamentu, un mēs ceram, ka jūs pārstāvi ieradīsies uz šo konsultāciju procedūru. Esam paredzējuši arī organizēt atklātu uzklausīšanu par MIFID, šķiet, iespējamais datums varētu būt septembrī. Mēs patiešām būtu ļoti priecīgi, ja kāds no deputātiem varētu ierasties uz šo uzklausīšanu un tur arī uzstāties. Paldies! Paldies! Keja! Nē, jūs vairs nevēlaties izteikties. Liels paldies komisijas pārstāvēji! Un Tātad nākamais solis visā procesā ir uh, seminārs, kas noklausīs, eh, notiks 12. maijā. Neesam saņēmuši citus priekšlikums par iespējamo datumu. Tālāk septītais darbkārtības punkts. Eiro monētu autentiskumu noteikšana un rīkošanās ar apgrozībai nederīgām eiro monētām. Šodien ir paredzēta ziņojuma projekta izskatīšana. Došu vārdu referentam Biņēvu kungam. Lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es sēžu tieši šeit. Es runāšu bulgāru valodā, jo šis ir ļoti tehnisks dabas jautājums. Paldies, dārgie kolēģi! vēlējos jums pateikties par to, ka devāt man iespēju sagatavot ziņojumu. Ar regulas palīdzību mēs vēlamies noteikt procedūras, kas atļautu noteikt, cik autentiskas ir šīs monētas un kā rīkoties ar apgrozībai nederīgām monētām. Protams, monētu viltošana rada ļoti daudz draudu, it sevišķi, ja mēs runājam par augstākas vērtības monētām. Uh, Mums ir jāsaprot, ka šādu monētu ap, esību apgrozībā varētu apgrūtināt atbildīgo institūciju darbību. Tas rada atšķirības valūtas aizsardzības līmeņos. Mēs runājam par uh, juridiski saistošiem instrumentiem, kas ir nepieciešami, lai varētu radīt kopīgu metodoloģiju, identificējot eiro monētas. Uh, Šo instrumentu izmantos atbildīgās institūcijas. Šajā kontekstā mēs ar šo priekšlikumu vēlamies efektīvi īstenot konkrētus instrumentus, kopīgas procedūras visā eirozonā, lai varētu noteikt eh, apgrozībā esošo eiro monētu autentiskumu. Protams, ir eh, jābūt arī attiecīgiem kontrolas mehānismiem, kam tiks pakļauts šīs procedūras. Es varu piekrist eh, padomas priekšlikumiem un arī komisijas reakcijai uz tiem. Lai varētu uzlabot šo teksta redakciju, mēs esam iesnieguši grozījumus attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Viens no galvenajiem regulas mērķiem ir garantēt to, ka institūcijas garantē Eh, konkrētu kontroļu procedūru joprojām eh, apgrozībā esošajām monētām, lai tās varētu patiešām, lai varētu noteikt to autentiskumu. Piektajā pāntā, trešajā punktā ir rakstīts, kā šīs kontrolas būtu jāveic, ņemot vērā eh, monētu identifikācija, protams, attiecīgajām institūcijām tas radīs papildus izmaksas. Tādēļ ir jābūt arī, eh, mēs varētu ieviest konkrētu nodevu, lai šo autentiskumu varētu veikt efektīvāk. Mēs runājām par uh, iestādēm, tas ir tāds ļoti vispārīgs formulējums. Mums vajadzētu īstenībā runāt par uh, konkrētām iestādēm, kam ir sniegta atļauja eh, šādu metodoloģiju veikt, un eh, šīs iestādes varētu ieviest konkrētas nodevas, lai varētu īstenot savus eh, pienākums un uzdevumus. Tāds priekšlikums tagad ir ieviests mūsu tekstā. Mēs domājam, ka varētu šeit iekļaut arī jaunu punktu, uh, Runājot par trīs gadu pārējas laiku, pārējais laiku, kas sāktos 1. janvārī 2012. gadā, dalību valstis varētu arī ievērot konkrētas atkāpes, runājot par naudas drukāšanas un monētu iespiešanas mašīnām. Mēs esam runājuši par to, kā cīnīties pret monētu viltošanu un Eh, runājam arī par citām monētām, kas nav īstas eiro monētas. Piektā panta trešajā punktā mēs runājam par atkāpēm, kas ir jāievēro pēc eh, konsultācijām ar CCEG. Tālāk sastais pants, otrais punkts. Uh, Dalību valstīm ir jāīsteno dažādas vadlīnijas un metodoloģija, lai varētu izglītot tos cilvēkus, kas būs iesaistīti eiro monētu identifikācijā. Mēs esam piedāvājuši uh, ieviest vairāk skaidrības šajā tekstā, proti veicot identifikāciju, iestādēm ir uh, jādod šis uzdevums cilvēkiem, kas ir attiecīgi izglītot un kum, kam ir nepieciešamās prasmes monētu autentiskumu noteikšanai. Uh, Mēs eh, šeit runājam par 23% eh, attiecīgo monētu, šos 23% varētu izmantot, lai noteikti monētu autentiskumu. Es domāju, tas ir tāds monētu daudzums, kur iespējams sasniegt nevien mazākajās dalību valstīs, bet arī dalību valstīs, kur um, apgrozībā esošo monētu skaits ir nopietni lielāks. Mums ir jāpadomā, ka šāds procents bija nepieciešams, lai varētu eh, garantēt labu regulas darbību un cīnīties pret viltošanu. Tālāk mēs esam piedāvājuši arī citus grozījumus, lai varētu parūpēties par autentiskumu noteikšanu ilgākā termiņā. Eh, šīm eh, autentiskumu noteikšanas ierīcēm ir jātiek kontrolētām regulāri. Mēs esam sapratuši Mēs esam arī konstatējuši, ka ir uh, gāzes izgarojami tad, kad šie konteineri tiek atvērti un uh, procesā tiek izmantotas dažādas ķīmikālijas, dažādas ķīmiskās vielas, un ja tās tiek izmantotas nepareizā daudzumā, tad tas, protams, rada risku veselībai. Mēs saprotam, ka tas rada briesmas šajā nozarē nodarbinātajiem un e, nodeva ir jāpaukstina. Tātad mēs runājam par 20% no nominālās vērtības mēs vēlamies uh, sasniegt augstāku caurskatāmības uh, līmeni, tādēļ mēs piedāvājam konkrētu prasību ieviešanu. Uh, komisija pēc tam, kad tā saņems dalību valstu ziņojumus, tai būs jāpiedāvā ikgadējo ziņojumu ekonu komitejai runājot par eiro eh, monētu identifikāciju un autentiskumu noteikšanu. Un noslēgumā es vēlējos teikt, ka šis ziņojums tapa ņemot vērā subsidaritātes un proporcionalitātes principus tie tika ievērot par 100%, un es vēlējos pateikties visiem, kas ar mums sadarbojas padoms, uh, komisijas pārstāvjiem, politisko grupu pārstāvjiem, vēlējos pateikties Olaf par to, uh, kā tas dalījās pieredzē ar mums. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētāja Pēdakungs, lūdzu. <clears throat> Hea eesistuja, tänan esmalt sotsiaaldemokraatide. Paldies Es vēlētos pateikties referentam par tik labu ziņojumu. Es zinu, tas ir jautājums, kas, protams, eh, nu, varbūt eh, neradīs pārāk liels politiskās diskusijas, bet eh, tas, neskatoties uz to, ir pietiekami nopietns. Es vēlējos izteikt arī dažas piezīmes. Man ir savs domas par visu šo jautājumu. Pirmām kārtām, es domāju, ļoti nozīmīgi ir definēt, kādas monētas ir jāizņem no apgrozības. Definīcija ir patiešām svarīga, jo mm, šāda definīcija būtu vieglāk saprotama. padome, e, iesniedzot savu priekšlikumu, varbūt nedomāja, ka šī definīcija ir tik ļoti no svāra, bet e, man šķiet, tas tomēr ir nozīmīgs precizējums. Tālāk, ja mēs runājām par aparatūru. Iga uue võltsinguga, võltsinguga avastamise korra. Vai ir jānosaka arī konkrēti termiņi, cik ilgi šī aparatūra darbojas. Un, piemēram, eh, arī ir jānosaka, kad ir eh, jāievieš jauna aparatūra un kad eh, esošā ir jāizņem no apgrozības. Un kad šīs apstrādes, mašīnas apstrādes iekārtas beigs darboties, kas ar tām notiks? Jūs vienkārši nevarat tās aiznest un kaut kur izmest tā vienkārši mīkstastē. 1b punktā ir teikts, ka attiecīgais personāls ir jāapmāca saskaņā ar nosacījumiem, kas darbojas dalību valstīs, bet mums varbūt ir jāpadomā par uh, personāla paneiropeisku apmācīšanu, tātad, lai eh, šie noteikumi būtu tādi paneiropeiski un spēkā pilnīgi visās dalību valstīs, tātad, lai tie būtu harmonizēti. Es domāju, ka Eiropas parlamenta piedāvātā teksta redakcija ir visai veiksmīga, bet uh, dažās vietās skaitās man veiksmīgāk tomēr šķita padomas piedāvātā versija. Vienmēr ir jāizvēlas labākā terminoloģija, labākie formulējumi. Un es noteikti izstrādāšu grozījumus savus politiskās, savus politiskās grupas vārdā. Paldies tagad, Silvija! Merci, Madame la Présidente. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlējos pateikties referentam par patiešām labi veikto darbu. Šis ir uh, tehnisks dabas jautājums, kā jau viņš pats to minēja. Runātājiem šķiet izslēdzās mikrofons. Atvainojos par šo kļūmi, saka runātāji mēs runājam par to, ka ir jāveicina arī uzticība mūsu kopīgai valūtai. Viss, kas varētu palīdzēt uzlabot uzticību mūsu Eiropas valūtai, Eiropas monētām, ir jāuzslavē. Es pati sev uzdevu jautājumu, kāda ir Nacionālo uh, banku loma valsts banku loma tieši tagad varbūt šis ir tāds naivs jautājums. Mums tagad ir Eiropas centrālo banku sistēma un kā eh, tā ir sasaistīta, kāda ir šīs sistēmas arhitektūra, tātad kāda ir saikne starp Eiropas centrālo banku un dalību valsts bankām. Protams, ir jākontrolē ārkārtīgi liels naudas daudzums, kas ir apgrozībā. Tas ir uzticamības jautājums un mēs runājam par to, ka varbūt nevajadzētu palielināt tagad automātiski ļoti daudz eh, to iestāžu skaitu, kas nodarbojas uz šiem jautājumiem. Paldies. Pity, uh... Ļoti žēl, saka Gīgolda kungs. Man ir tikai viena piezīme. Tas šķiet visai ironiski, ka brīdī, kad mēs runājam par monētu autentiskumu un līdzīgām problēmām, manā mītnes zemē norisinās debates par to, vai dažas valstis vajadzētu izslēgt no eirozonas. Un pat eh, ir vairāki eh, kolēģi šajā komitejā, kas mēģina šķelt eirozonu. Nu, varbūt par to mums tagad vajadzētu diskutēt. Uh, otherwise, uh, this discussion here becomes uh, uh a bit. Uh... Nu, šīs diskusijas varbūt tagad eh, nav tik nozīmīgas, ja mēs padomājam par kontekstu, kādās tās notiek. Paldies! Vai Kāds vēl vēlētos runāt par monētām, vaicā priekšsēdētāja? Es domāju, mēs šeit nerunājam par eirozonu. Es tikai vēlējos atbalstīt Svenu Gigalu teikto, saka Kulārdas kundze. Jā. Nu, mums jāpadomā, kā šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Janis Senākas kungs no komisijas ir ieradies pie mums, ja viņš vēlētos izteikties un bilst dažus vārdus pietiekam lakoniski, tas būtu apsveicami. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, tikai daži vārdi. Es vēlējos pateikties uh, Bineva kungam par sagatavoto ziņojumu, un es varu teikt, ka ziņojums vienlaicīgi ir gan konstruktīvs, gan arī radies kā sadarbības uh, auglis. Tas ir konstruktīvs, ņemot vērā tajā aplūkotos jautājumus un uh, Binev kunga priekšlikums uzlabo komisijas sākotnējo priekšlikumu. Otrām kārtām, ja mēs runājam par šo sadarbības garu, Binevas, Bineva kungs eh, vairākās tikšanās reizēs apkopoja ekspertus, eh, viņš tikās ar daudzām iesaistītajām pusēm, un viņš savā ziņojumā varēja iekļaut eh, visus būtiskākos punktus un tos punktus, kas patiešām ir jāpiemiņ. Tieši tādēļ no komisijas puses es vēlējos uh, paust atbalstu Bineva kunga ieteikumiem. Protams, ir dažas detaļas, par kurām mēs varētu vienoties trīspusēji, piemēram, nu, neformālā uh, gaisotnē vai formālā, ja tas būs nepieciešams kopīgi ar padomu, padomu sekretariātu un prezidentūru. Uh, bet es vēlējos varbūt piedāvāt dažus tehniskus eh, paskaidrojumus. Ja mēs runājam par uh, tādām monētām, kas ir jāizņem no apgrozības, par apgrozībai nederīgām monētām, mēs jau mēģinājām šo definīciju atrast ātrāk. Visi noteikti atcerēsies uh, tos ieteikumus, kas nāca klajā 2005. gada maijā. Tie bija komisijas ieteikumi, un tur bija arī nederīgo monētu definīcija. Izrādījās, ka jebkura tieša definīcija nav iespējama. Mēs pieņēmām savādāku procedūru. Uh, lai izvairītos no tādas tehniskas definīcijas, mēs sākām runāt par tādu definīciju, kas patiešām būtu lietojama, kas darbotos tā tad jebkura monēta, kas identifikācijas procedūrā ir atzīta par nederīgu, tā tad ir jādefinē kā nederīga monēta. Līdz ar to mums būs konkrēta definīcija, bet tā būs lietojama definīcija, nevis tehniskas dabas definīcija. Tālāk mēs runājam par to, kad monētu apstrādes iekārtas ir jāizvieto. Mēs runājam atkal par lietojamu definīciju. Tātad iekārtas ir jānomaina tad, kad tās vairs nespēja savu funkciju veikt pietiekam labi. Tas attiecas arī, nu, varbūt to vajadzētu attiecināt nevien uz iekārtām, bet arī uz personālu, uz cilvēkiem. Or the relevant company finance Tad, kad mēs vai uh, nu, konkrētāk uzņēmums secina, ka šīs apstrādes iekārtas savu darbu vairs neveic pilnvērtīgi, uzņēmumi, kas izmanto šāds iekārtas, konstatē, ka iekārtas ir jānomaina ar jaunām iekārtām. Kas ir jādara ar šādu iekārtu, kas vairs nav derīga lietošanai? Varbūt mums eh, par to nevajadzētu ļoti detalizēti apspriesties tieši tagad. Eh, šo jautājumu varētu atrisināt uzņēmumi un šo iekārtu ražotāju eh, piegādātāji. Tālāk tika uzdots ļoti interesants jautājums par personāla apmācību tādā paneiropas līmenī, visā Eiropā harmonizētā veidā. Ja mēs visi trīs, tātad Biņeva kungs, komisija un padome vienotos tieši šobrīd ņemot vērā lielās atšķirības dalību valstīs, eh, izmantojot šo regulējumu, mums varbūt vajadzētu atturēties no tāda uh, tāds Eiropas uh, apmācības uzspiešanas, ka dalību valstīm tas būtu saistošs pienākums. Mēs tagad gatavojam Eiropas apmācības, identifikācijas instrumentu, bet varbūt nevajadzētu to ieviest kā tādu obligātu saistošu pienākumu. Varbūt vēlāk mēs varētu atgriezties pie šī jautājuma, īstenībā to pat vajadzētu darīt, nu, kaut kad no 2015. gada līdz uh, kādam vēlākam laika posmam, un līdz tak uz citiem jautājumiem mēs varētu arī spriest uh, par iespēju ieviest šādu visēropas apmācību. Tālāk, ja mēs runājam par to, ka pilsoņiem ir jābūt uzticībai šai kopīgai valūtai, monētām, tas ir uh, galvenais uh, šī priekšlikuma kodols. Tātad pilsoņiem ir jāuzticas tai valūtai, ko viņi izmanto, ko viņi ikdienā lieto. Ja pilsonis paņem uh, monētu vai banknoti savās rokās, viņam ir jābūt uzticībai, ka tā nav viltot, ka viņš to var lietot. Un šai uzticībai ir jāparādās uzreiz no pirmā brīža, kad um, banknote ir iznākusi no tipogrāfijas. Un kad attiecīgā finanšu iestāde to ir emitējusi. Tālāk, kāda ir uh, centrālās bankas un nacionālo banku loma? Tas ir jautājums, kas ir ļoti cieši saistāms ar dalību valstīs uh, spēkā esošajām tradīcijām. Uh, ir atšķirīgas situācijas, piemēram, Francijā kādreiz Nacionālā banka bija atbildīga par eh, šo monētu autentiskumu, autentiskumu noteikšanu. Tagad situācija nedaudz mainīsies, un mēs vēlamies šo jautājumu atstāt dalību valstu pārziņā. Mēs nedomājam, ka vajadzētu par katru cenu radīt jaunas institūcijas, kas nodarbīt, nodarbotos ar autentiskuma noteikšanu. Un es ceru, ka atbildēju uz visiem uzdotajiem jautājumiem un. Mēs tagad nevēlamies iesaistīties tādās kaismīgās debatēs, tas nav mans darbs, tas nav mans uzdevums. Vēlos pateikties par uh, izteikumiem un par jūsu veltīto uzdevu, eh, uzmanību. Paldies, paldies! Tagad došu vārdu referenta kungam noslēgumu vārdiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka referents. Es vēlējos pateikt visiem maniem kolēģiem, ka esam pilnīgi atklāti. Uh, visiem loģiskajiem priekšlikumiem. Un kundzei kas uzdeva jautājumu par nacionālajām bankām. Es satikos ar Ungārijas bankas pārstāvjiem. Esmu ticies arī ar citu valstu banku pārstāvjiem vaicāju, kāds ir viņu viedoklis, un šī informācija ir apkopot. Īstenībā no manas puses tas bija viss. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāja. Un īstenībā paši esam sevi apsteiguši, no nu, esam ieguvuši kāds desmit minūtes. Nē, tomēr. Paldies kolēģiem, paldies par labo sadarbību. Tātad, astotais darbkārtības punkts nodarbinātības potenciāla veidošana. Priekšsēdētāji saka, tomēr ir e, jānosauc e, termiņi, grafiks e, iepriekšējiem ziņojumam, tātad par monētām. Grūzījumi ir jāizniedz līdz 10. maijam, tie tiks apspriesti 1. jūnijā, balsojums plenārsēdē notiks 22. jūnijā un plenārsēdē top darba kārtībā iekļausim septembrī. Nu, tāds izskatās pašreizējais grafiks. Tagad astotais darba kārtības jautājums došu vārdu Edvardam Siklūnam. Tā būs atzinuma projekta izskatīšana un atzinuma projekta temats ir nodarbinātības potenciāla veidošana jaunas ilgspējīgas ekonomikas apstākļos. Paldies, priekšsēdētais kundze, saka Siklūnas kungs. Šis ir atzinums, kas ir balstīts uz ziņojumu projektu ko mums iesniedza Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Mēs runājam par nodarbinātības potenciālu veidošanu jaunas ilgspējīgas ekonomikas apstākļos. Kāds bija ziņojuma projekta mērķis? tas bija balstīts uz padomas atzinumiem par jaunu Eiropas Savienības nodarbinātības stratēģiju. Mēs šeit runājam par septiņiem izaicinājumiem - klimata pārmaiņām, ilgspējīgu transportu, ilgspējīgu energoavotu izmantošanu, sabiedrības veselību un tā tālāk. Un tāpat mēs runājam par Eiropas Savienības apņemšanos iesaistīties cīņā pret uh, globālo sasilšanu. Mēs atceramies arī klimatu pārmaiņu paneļa izdoto pētījumu. Un tālāk vajadzētu arī definēt, kas īsti ir šīs zaļās darba vietas. Un šeit ir visai tāda ierobežota definīcija, ko piedāvā komisija, kur ir runāts ļoti spēcīgi par tādām jaunām tehnoloģijām, ļoti revolucionārām tehnoloģijām, bet tajā pašā laikā tiek piemirstas citas, citas aktivitātes. Tālāk ir minēta Startautiskās darba organizācijas definīcija, ko tā saprot ar vārdu zaļās darba vietas, un mēs runājam gan par dažādiem kontrols pasākumiem, par to, ka šie uzņēmumi ņem vērā augstus vidas aizsardzības standartus, uh, un te ir jārunā arī par nevien efektīvu enerģijas izmantošanu un mazāk apjomu enerģijas izmantošanu, bet arī galvenokārt par efektīvu un eh, par energoefektīvu pieeju. Ir ļoti grūti izmērīt uh, šādas politikas vadlīnijas. Ir jārunā arī par darba kvalitāti, par dzimumu līdztiesību, ir eh, jāuzlabo dažādas apmācības un profesionālās apmācības iespējas, tiek runāts par elastību darba tirgu un tā tālāk. Es darbojos ekonomikas un monetāro lietu komitejā, un tādēļ es domāju, varbūt šeit vajadzētu arī uh, ienes tādu ekonomisko dimensiju, bet tajā pašā laikā esmu arī kaismīgs vides aizstāvs. Mums ir jāapzinās, ka vispasaules ekonomiskā krīze ir uh, palēninājusi izmaiņas enerģijas izmantošanā, un, protams, arī emisiju samazināšana neno, nenorisinās tik ātri, kā mēs to vēlētos. Ir dalība valstis kam ir uh, grūti samazināt uh, eh, CO2 izmešus, un tādēļ tām vajadzēs atgriezties uh, pie šiem mērķiem varbūt vēlāk, kad ekonomiskā situācija uzlabosies, kad būs uh, pieraudz, pieredzama kāda izaugsme. Ja mēs runājām par nodarbinātību, es vēlējos teikt, ka Eiropas nodarbinātības stratēģijai vajadzētu padomāt arī par to, kā klimata pārmaiņa ir ietekmējusi visu Eiropas tautsaimniecību un jāpadomā arī par to, kā ekonomiskās aktivitātes varētu sasaistīt ar pieskaņošanās dažādām pārmaiņām šajā mainīgajā pasaulē. Uh, Un, ja mēs runājam par zaļo darba vietu definīciju, ECO un Eurostat jau pēdējo desmit gadu laikā mēģina rast pareizo definīciju, un viņi ir izstrādājuši visai veiksmīgas vadlīnijas šajā uh, jomā. Domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā viņu piedāvāto klasifikāciju. Varbūt mēs pat varētu iet tālāk. Uh, un sniegt zināmus ieteikumus, proti, ka Eiropas Savienības dalību valstis šādas darba vietas varētu klasificēt saskaņā ar industriālo klasifikāciju, ko izmanto Eurostat, bet zaļās darba vietas ir eh, nu, ļoti fragmentētas, tās ir sadalītas pa tik daudziem sektoriem, ka šāda klasifikācija un konkrētas kategorijas ieviest ir ļoti grūti. Mums ir jāizmanto šī industriālā klasifikācija, bet kā papildus kods. Mums ir jāizmēra dažādi indeksi un parametri, un pēc tam mums būs varbūt tādi mērķi, par kuriem būs iespējams veikt konkrēta atskaiti. Protams, es varu piekrist tam, ka zaļās darba vietas nenozīmē darba vietas tikai zinātnes sektorā vai tādā ļoti, ļoti rafinētā jomā. Mēs varam runāt arī par uh, Eh, cilvēkiem ar zemāku izglītību, kas aizņem šādas zaļās darba vietas, un komisijai vajadzētu pievērst uzmanību arī tādām vārīgākām grupām, vārīgākām darbaņēmie grupām, lai arī viņiem būtu iespēja iesaistīties šādā programmā. Es domāju, ka ir nepieciešams arī papildus finansējums, lai MVU varētu radīt vairāk šādu zaļu darba vietu, varētu uzlabot savas ražošanas kapacitātes, un tāpat mums ir jāsagatavo attiecīgs ietvars uh, kas varētu pavēstīt, kā valdībām, darba ņēmējiem un darba devējiem vajadzētu piemēroties šīm pārmaiņām un panākt šo zaļo darba vietu radīšanu. Neskatoties uz to, ka mēs paši varam piedāvāt savus definīcijas, mums tomēr ir jāizveido konkrēta klasifikācija un jāpasaka tā tad. Uh, apkritumu apsaimniekošana, ūdens resursu apsaimniekošana, dabas bagātības saglabāšana, jauno energo avotu, atjaunīgo energo avotu iekārtu ražošana. Tātad šīs ir konkrētas jomas, ko mums varbūt vajadzētu tā skaidri šajā visā plānā ieskicēt. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji. Filips, lūdzu. Is this working? Yeah. Uh, well, good, uh, have a nice day. Uh, from... Jā. Kā jūs redzat, Beļģija esauks labi, nodod jums sveicienu no šīs valsts. Šķiet, ka varēšu vēl kādu brīdi arī būt šeit. Kopā ar jums saka Lamberta kungs. Priekšsēdētāji, domāju, ka ja turpināsim šādā garā, tad drīz vien uh, te būs tikai tik daudz deputātu, lai uzsākt vienkāršu spēli. Bet, nu, tā nopietnāk skatoties, Paldies, ka sniedzāt šī ziņojuma pirmo projektu. Piekrīt ļoti daudziem punktiem, ko jūs tur iekļāvāt. Pa patika jūs uzstrāvāt, uzsverat to, ka vidē draudzīgas darbības nebūtu nav tāda, tikai tādas, kas ir energotaupīgas. Un turklāt, jāsarās, ka mēs arī šo programmu nesam paredzējuši tikai vien kaut kādiem e, universitāšu beidzējiem uzreiz no skolas soli. Nē, tas, protams, arī ir svarīgs elements kopumā. Šeit runājam par. Uh, um, MVU un tā, bet mums ierunājam par daudz vairāk sektoriem, piemēram, par celtniecību, par mobilitātes sektoru, eh, pārtiku lauksaimniecību, un šie, ja mēs padaram šos sektorus vidē draudzīgus, tad lielākoties mēs runāsim par mazāk kvalificētiem darbiem, un tas ir vajadzīgs, tāpat ļoti patīk šis jūsu uzsvērtais punkts. Gribēju vēl pāris lietu teikt. Domāju, ka tas tonis, kas mums šeit jāizvēlas, ir tāds, kas piedāvā iespējas, lūk, šī pārējai uz vidē draudzīgām vietām piedāvā iespējas Eiropai. Nu, vismaz divos veidos. Pirmām kārtām, tādā veidā mūsu tautsēmniecība un iedzīvotāji var kļūst tādi pretoties spējīgāki uz dažādām klimatu pārmaiņām, uz resursu trūkumu. Un Tā šī pratoties spēja var palielināties tautsēmniecībai kopumā. Lūk, kas notika ar vulkānu ietekmi pagājušajā nedēļā. Es domāju, tas skāra mūs pārāk daudz, pārāk spēcīgi. Nu, un varbūt, ka kaut kādā veidā mēs varam cīnīties par šādu veidu ietekmi. Nu, šis aspekts, manuprāt, jāuzsver. Un otrs aspekts, ja Eiropa var būt uzņemties vadošo lomu šai jomā, tad tā ir arī konkurētspējas priekšrocība Eiropai globālā tirgū. Nu, es domāju, tas ir vienīgais veids, kā Eiropas rūpniecība var atkal atgūt tādu vadošo vietu. Nu, protams, mēs, ja ne, nesāksim ātri darboties šai virzienā, tad mēs šo iespēju zaudāsim, un mums nāksies vienkārši atkal sekot citiem. Tas nebūtu farši. Otrām kārtām Ja skatāmies uz tā, kā darbojas inovācijas normā, e, Eiropā, tad mums jāatzīst, ka šie mērķi ir ļoti ambiciozi, un tas, kā mēs nosakām mērķus, tas ietekmē pēc tam pārmaiņu tempu, tāpēc mums jābūt gan ambicioziem pašā sākumā, nedrīkstam e, pārāk sevi ierobežot attiecībā gan uz zemo emisiju līmeni un tā tālāk. Tā joprojām. Šeit ir īstā vieta, kur šos mērķus noteikt. Otram kārtām, es domāju, ja šī komiteja neuzsvērs, cik ļoti svarīgi, piemēram, ir nodokļi, un cik svarīgi ir investīcija virzīšana e, pareizā virzienā, stimulējot pareizi izmantošanu un nosakot sodus tiem, kas neadekvāti izmanto līdzekļus, tad mēs būsim zaudējuši, nebūsim izpildījuši savu kom e, kompetenci. Tas ir mūsu e, jautājums. Nu, protams, ka tie tādi nodokļi un sodu nodevs, kas laika gaitā varētu izzust, bet tie būs tie, kas ļaus pārmaiņām norisināties, kas liks virzībai iet uz priekšu. Ja vēlamies pātrināt pārmaiņas, tad tas mums ir jādara. Un visbeidzot, cik svarīga darbu kvalitāte. Un, nu, tas ir Eiropas 2020. gada stratēģijas ietvaros, jā, ir svarīgi gan darba vietu skaits, tātad daudz darba vietu, bet tāpat laikā e, mēs nevēlamies šīs darbības radīt pa katru centām. Jābūt vides, vidē draudzīgām. Edvard, jūs minējāt ka no nodarbinātības komitejas e, referents bija pievērsies tā šai kvantitatīvajam aspektam, bet es domāju, ka mums vajadzētu bagātināt viņu pieeju un vairāk pievērsties darba vietu kvalitātei. Nu, kvalificēta vai mazāk kvalificēta darba spēks, tas ir atkal cits stāsts, bet domāju, ka šobrīd varam censties tātad dot, dot pēc iespējas lielāku ieguldījumu, nevis paplašinot viņu ar pārāk daudz lapusēm un tam līdzīgi, ne, bet uzlabojot vienkārši tā kvalitāti. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji, ļoti atvainojos, ka es varbūt šeit šo kāršu spēles šeit bojā, jo es esmu piektā deputāta šeit, bet, nu. Es nezinu, vienā brīdī domāju, taisn nu jā, vai jūs varēsiet ie, ievilkt vulkānu EFJL Joku šajās diskusijās, un jums tas izdevās. Nu, noslēgums. Paldies, man ir vairākas kritiskas piezīmes. Man tas šķiet visai biedējoši, ka runājot par nodarbinātību, nodarbinātības ekonomiskajiem aspektiem, ir tik maz cilvēku, kas joprojām atrodas zālē. Nu, tik maz šo kāršu spēlētāju. Gigalt kungs izsaka komentāru bez mikrofona, kas diemžēl nav dzirdams. Vēlējos pateikties Kiklūns kungam par sagatavoto ziņojumu. Es uzskatu, ka galvenais izvēlētais virziens ir patiešām veiksmīgs, es varu to atbalstīt, bet es domāju, ka šeit varētu vēl kaut ko piemetināt mēs varētu padomāt, eh, ka šeit varētu iekļaut arī sociālos pakalpojumus, piemēram, eh, Vācijas federatīvajā, federālajā republikā, eh, nu, pieauga vecā gadgājuma cilvēku skaits, un tieši tādēļ veselības aprūpa un sociālai pakalpojumi iegūst aizvien nozīmīgāku lomu. Tālāk var pasvītrot Lambert kungu teikto, mēs nerunājam tikai par kvantitatīvo aspektu, tad radīt jaunas darba vietas par katru cenu, jāpadomā par to kvalitāti. Šis gads ir veltīts cīņai pret nabadzību un sociālo izstumtību. Mums jādomā, ka šie aspekti ir arī ekonomiskās politikas izpausme, nevien nodarbinātības politikas izpausme. Tātad abām politikām jāiet roku rokā, jābūt patiešām veiksmīgai saspēlei um, varētu tādā veidā nodrošināt jaunu darbu vietu radīšanu un ir jāpiedāvā tāds darba vietas, kur cilvēki var nopelnīt pietiekam, lai viņiem nebūtu jādzīvo ar, nabadzībā. Un jāpadomā arī par. Uh, Starptautiskās darba organizācijas iniciatīvu pienācīgs darbs Un šī organizācija arī bija minējusi zaļās darba vietas. Es domāju, šajā ziņojumā varbūt uh, organizācijas iniciatīva arī varētu pieminēt. Tātad pienācīgs darbs. Tas bija mans uh, komentārs. Paldies. Uh, thank you, sir. Paldies, turpina priekšsādātāji. Paldies, saka Vesājas kundze. Nu, un, protams, liels paldies arī referentam. Pāris punktu gribēju pieminēt šajā saistībām. Pirmā kārtām - definīcija, kas tad ir īsti ilgspējīga tautsēmniecība. Jāsaka, tas nav viegli. Un, kā jau teikts, nav viegli rakst, rast kopēju definīciju. Esam izmantojuši šajā gadījumā ziņojumā tādu ļoti plašu definīciju, starptautiskās darba organizācijas definīciju Bet, nu, tiešām ir grūti salīdzināt statistikas datus, piemēram, tajos gadījumos, kad īsti nezinām, par ko tad, eh, uz ko tad tieši atsausimies, kas tad ir ilgspējīga ekonomika un ilgspējīga darba vieta. Es domāju, ka var rast šādas veidot ilgspējīgas darba vietas jebkurā tautsēmniecības sektorā kur šāda veida darba vieta dod, zinām, ieguldījumu ilgspējīga ekonomikā, nu, piemēram, enerģijas ietaupījumā vai tam līdzīgi. Šeit ir iespēja, piemēram, ietaupīt eh, enerģiju, neizmantojot visus šos milzīgos papīra kalnus, ko mēs nesājam parlamentā. Līdz arī mēs varam būt ilgspējīgas darba vietas veidotāji. Vai, piemēram, mēs varētu ietaupīt neceļojot uz Strasbūru. Papildus definīcijas jautājumu gribēju izteikt cerību, ka varēsim arī runāt par to, cik svarīgi varētu būt nodokļu un atbalsta politika šāda darba, šādu darba vietu veidošanā. Tas nav tikai kaut kas tāds ļoti pozitīvs, nē. Esam saņēmuši rezultātus no pētījumiem Spānijā citu starpā, kas liecina par to, ka atbalsta politika var arī kropļot situāciju darba tirgu. un tā faktiski var nosūtīt arī nepareizos signālus, ja politika tiek nepiesardzīgi īstenota. Nu, varbūt būtu labi šo aspektu pieminēt arī ziņojumā pie iespējamo problēmu saraksta. Vēl viena lieta, ko gribēju minēt. ir doma par to, ka mēs veidojam, nu, šīs šādas tādas, nu, tādas, tādas tā sliktas darba vietas, ja tā varētu teikt, saka runātāji. Tādas darba vietas, kur nav tik labi darba apstākļi, kur varbūt alga nav pārāk liela. Bet tad mums jāpatur prātā, ka visās dalību valstīs eh, darba tirgi ir ļoti atšķirīgi. Tie nav tādi paši visur tādi, kā, piemēram, Zviedrijā. Zviedrijā situācija ir izcila bieži vien grūti redzēt, kā tad vispār iespējams veidot šīs ilgspējīgās darba vietas, jo tās darba vietas, kas ir izveidotas, bieži vien ir tik ļoti sliktos apstākļos un tik uh, nelabvēlīgas. ka tas ir, tas liekas absurdi. Atcerēsimies, ka daudzos darba tirgos situācija ir tieši tāda šobrīd. Paldies. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Šķiet, ka neviens cits nevēlas izteikties, tāpēc došu vārdu vēlreiz referentam. Kaut gan nē, arī pati gribēju tomēr piebilst, ka, manuprāt, jūs savā atzinumā esat ļoti labi iekapsulējis gandrīz visas idejas, kas ir parādījušās šeit darbs, ir ļoti labi paveikts. Un lūk, tagad varam tikai vēl mazliet, varbūt tāds mazs detaļiņas vēl tikai pielikt jūsu teiktiem. Jā. Turpina Skiklunas kungs. Es nezinu, vai tas attiec tieši uz šo konkrēto gadījumu, bet Šī pirmo reize, kad rakstu atzinumu, un esmu sastapies ar situāciju, kur man tika noteikts termiņš. Man bija jāiesniedz atzinums pirms tika publicēts ziņojums, un man bija jālūdz divas papildus, nu, dienas, lai es vispār varētu apskatīt šo ziņojumu. Bet es piekrītu jums, jā, ņēmu vērā jūsu ļoti liederīgos priekšlikumus, un pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka varēsim strādāt arī pie kopējiem grozījumiem. Jau tagad var teikt, ka tos pieņemšu. Piekrītu arī, ka ziņojuma nosaukums ir nedaudz ambiciozs, tieši tā kā jūs teicāt. Līdz ar to vajadzētu to, vai, vai nu tad gatavot tādu ļoti visaptvarošu ziņojumu, vai mainīt nosaukumu. Domāju, ka ziņojums, uz kur balstīts atzinums, ir skatījis tikai šī nosaukuma aspektu, un tāpēc arī pats pieturējos tālāk pie šādiem, eh, pie šādiem eh, viedokļiem. Un tāpēc jūsu domas arī pavisam tā, nu, lakoniskā veidā pievienošu ziņojumam. Paldies, turpina priekšsādātāji. Un laika grafiks paredzētais ir šāds. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. maijs, grozījuma apsvēršana 2. jūnijā, balsojums komitejā 22. jūnijā un tālāk vadošajā komitejā, nodarbinātības komitejā balsojums būs 14. jūlijā. Tas ir arī pēdējais mūsu darba kārtības jautājums šodien. Es patiešām ceru, ka mums sekretārs gan te meklē, ka nav izdevies atrast neko, ko esam aizmirsuši. Nē, tikai gribēju jums atgādināt, ka rītdien būs nelielas izmaiņas darbu kārtībā. Eh, sākot, bet, nu, jāsaka, eh, tās ir izmaiņas, kas salīdzinot ar pašu sākotnēju darbu kārtību. Rītdien ilgtermiņa valsts finansējuma jautājums netiks skatīts un netiks skatīts arī mutiskais jautājums komisijai par plašām pām pamatnostājumu. Nes atvainojos, tieši šis mutiskais jautājums komisijai tiks nodots balsot.